Un peu de silence, mesdames, messieurs. La séance est ouverte. Nu, nedaudz klusuma varbūt. Eh, pasludinot sēdi par atklātu. Au travail. Ķeramies pie darba. Nu tad piedāvāju sākt darbus ar nelielām izmaiņām attiecībā uz to, kas tika pasludināts sākotnēji Un tie ir labi jaunumi, jo uh, doma ir tāda, ka mēs strādāsim netik ilgi. Uh, donc, premièrement... Pirmkārt, sēde, kas bija paredzēta ceturtdien pēcpusdienā, ir anulēta. Kā jūs zināt, tas tika paziņots, un es jums to varu ap apstiprināt. Tātad koncentrējamies uz šo pēcpusdienu. Otrakārt, šajā pēcpusdienā vajag pabeigt līdz 18.30, vēlams līdz 18. Jo dažiem no mums ir tikšanās ar priekšsēdētāju Šulcu, gatavojot daudzgadu finanšu skēmas sarunas, mēs pašlaik esam divpusējo sēžu stadijā, Van Rampais un Eiropas parlaments, un tas ir intensīva darba periods. Un mums ir nepieciešams, nepieciešama stunda sēdē, koordinatora sēdē, lai precizētu sagatavošanas pasākumus rītdienas trialogs un izlīguma procedūra piekdien par 2013. gada budžetu. 2013. gada budžets, kā jūs zināt, mums ir bijis pirmais trialogs, kas lika vilties es anulēju otro, kas nedotu neko, un ir trešais trialogs. Mums bija pirmā samierināšanās uh, procedūra sēde, kas bija lika vilties. Tagad nākamā otrais trialogs būs rīt. Ceram, otrajā izlīgumas, jeb samierināšanas uh, procedūrā, kas paredzētos 9. novembrī, būtu rezultātus un vajag vienoties ar referentu un koordinatoriem. Uh, Bez tam jūs redzējāt darba kārtības projektu, piedāvāju atlikt virkni debašu par atzinuma uh, ziņojumiem, jo uh, balsojums tur nav paredzēts tuvākajās dienās. Tie ir septītais punkts, astotais, desmitais un vienpadsmitais. Tātad eh, Nenski kundzes, Hercogas, Hercogas kundzes, um, eh, eh, Alfonsī kunga un uh, Torvalda kunga ziņojumi, ko varam atlikt uz nākamo sēdi diezgan mierīgi, jo mums nav nekādu termiņu, kas liktu par to runāt noteikti šodien. Bez tam 28. Otrais punkts par ēku politiku. Piedāvāju arī to atlikt, jo steidzamības šeit nav, bet uh, iemesls ir tāds, ka referenta nav klāt. Tāpēc varēsim koncentrēties uz pārējiem jautājumiem. Ja jūs piekrītat, tad darīsim tā. Bet lūdzu, uh, Gerentam vārds. Ja reiz mēs pārceļam šīs diskusijas, tad varbūt mēs varam pārcelt arī termiņu grozījumu iesniegšanai, jo mums nebūs vispār nekāda diskusija par dažiem no ziņojumiem. Daži no tiem ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, ziņojums par zivsaimniecību, varbūt būtu iespējams pagarināt termiņu grozījumiem. Atbildi ir jā. Mēs to izdarīsim. Uh, Citu piezīmju nav. No? Nu, tad uzskatām, ka darba kārtība ir pieņemta un termiņi tiek pagarināti, kā piedāvā sociāldemokrāta grupas koordinātors. Otrais punkts priekšsēdētāja paziņojumi vispārēja e, informācija, tas ir atrodams. Trešais punkts mūsu 10. maija sēdes protokola apstiprināšana, kā bija 3. 4. oktobra un 18. oktobra protokola apstiprināšana. Parastā prakse, ja nav iebildumu līdz šodienas sēdes beigām, e, protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Tagad varam pāriet pie 4. un 5. punkta, kas, at, kas mums ir paredzēta kā kopīgas debates par 26. oktobra budžeta saskaņošanas sanāksmes rezultātiem, kad mums bija kopīgas debates par 2013. gada budžetu un budžeta grozījumu projektu numurs 6. Vispirms Franceskai vārds chronoloģiski. Tāda sāksim ar sievietēm. Um, Abbiamo avuto, come lei... Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs atceraties, mums bija saskaņošanas sēde Strasbūras nedēļas piekdienā, un šorīt padomē mums ir tehniskā sēde ar Kipras prezidentūru un komisiju komisārs Levendovskis eh, nebija klāt, bet komisija bija pārstāvēta, un mēs centāmies, nu, vismaz panākt, lai mums būtu konkrētāka viedokļu apmaiņa, jo nostājas ir skaidrs, savukārt nav īsti skaidrs, kas mūs vieno. Viss attiecas uz maksājumiem. Bet vispārīgi runājot, maksājumi, bet konkrētāk problēma ir e, budžeta grozījuma numur 6 projekts. Nu, ja varētu teikt, tas ir nedaudz īpaši. Tas ir budžeta grozījuma projekts, kas kalpo maksājumiem, kuri būs nepieciešami līdz 2012. gada beigām. Šorīt padome piedāvāja nekavējoties aplūkot vienotā pakotnē šo tādu budžeta grozījumu projektu numur 5, numur 6 un 2013. gada budžetu, bet mēs, protams, bijām pret sakarā ar to, ka tiek sajaukti budžeta grozījumi projekta numur 5 un numur 6. Jo tikai šķietami runa ir par maksājumiem, jo numur 5 ir ar būtisku politisko slodzi, un tāpēc to nevajadzētu sajaukt ar maksājumiem kā tādiem. Vajag saprast, vispirms, kā uzsākt šīs debatas par 2013. gada budžetu, pēc tam vajag noslēgt 2012. gada budžetu un it īpaši raudzīties, kā mēs aplūkosim saskaņošanas procedūru, kas ir visnotaļ delikāts jautājums. Budžeta grozījuma numur 6 projekts. Šis uh, budžeta grozījums skar virkni jautājumu 2012. gada budžeta piemērošana maksājumi, kas dažiem ir steidzami, bet tas attiecas arī uz sarunu instrumentiem, kas ir mūsu rokās, lai pēc tam aplūkotu 2013. gada. Un šorīt padome mums teica, ka ir gatava skaidri pārņem savus eh, vispārējos eh, paziņojumus eh, debatēs, bet mm, to nevar izdarīt, ja sākotnēji mēs nenoslēdzam 2012. 2012 finanšu gadu, kur ir ārkārtīgi smagas problēmas un kas E, budžetam te ir 9 miljārdi eiro, un mums iepriekšējā gada pieredze ir rādījusi, ka pēdējā 2012. gada daļā ir pilnīgi iespējams, un komisija, protams, mums dos precīzākas norādes, bet ir iespējams, ka maksājumi pieprasījumi būs daudz augstāki nekā 9 miljardi. Un pagājuši gadu 2011. gada pēdējos mēnešos bija ļoti būtiski maksājumi pieprasījumi, kas parādījās un tika likti galdā. Un nācās pārskatīt paredzēto maksājumu līmeni, un kas, mm, nu, kas tika akceptēts 2012. gadam. Ja, tātad 129 miljārdi maksājumu apropriāciju salīdzinot ar 132, kas bija aprīlī komisijas priekšlikumā, un šodien mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešamība pēc deviņiem papildus miljārdiem. Ir skaidrs, ka sava veida tāds fiksācijas punkts, eh, par ko mums būtu jācenšas vienoties saskaņošanas eh, sēdēs sestdien eh, ir šis budžets numurs 6, budžeta grozījumi. Un uh, vajag tikt skaidrībā arī ar numuru 5 un censties dot atbildi komisijas prasījumiem par nepieciešamajiem maksājumiem, lai noslēgtu 2012. gadu. Jo tieši tas ļaus mums pēc tam uzsākt debates par 2013. gada budžetu konkrēti un uh, nopietni. Mans priekšlikums būtu tad. Uh, palikt stingri pie budžeta grozījuma numur 6 e, projekta, nesajaucot ar numuru 5, paliksim stingri savās pozīcijās pirms uzsākt saskaņošanas samierināšanas procedūras 2013. gadam. Paldies, Frančeskai. Mūsu galvenais uh, ziņotājs 2013. gada budžeta bu Giovanni. Tā, tā, tā, 2013. gada budžets. attiecībā uz eh, samierināšanās procedūru, kas sākās pagājušajā piekdienā. Mēs raudzījāmies uz to, kādas ir katras eh, no galveno budžeta iestāžu izējas pozīcijām, un būtiski nekas nav mainījies. Tātad padomas prezidentūra vēlreiz norādīja uz to, ka dalību valstu budžeti ir tikuši samazināti un piebilda, ka 2013. Eh, gada maksājumu līmeni nedrīkst pārvērtēt. Kas attiecās uz saistībām, tad eh, prezidentūra atkārtoja to, ka tā ir pret pieprasījumu attiecībā uz elastību un ir arī pret tiem palielinājumiem, ko pieprasīja parlaments. Mēs no savas puses Kopā ar Lama Sūrkungu vēlreiz atkārtojām, kāda ir parlamenta nostāja, ejot cauri katrai no kategorijām un norādījām uz to, kāds ir mūsu prioritātes. Papildus norādījām, ka mums ir jāslēdz 2012. gada budžets pēc iespējas ātrāk, kā jau teica Balzānī kundze attiecībā uz eh, piekto un sesto mm, sadaļu, lai mēs varam pāriet pie 2013. gada budžeta. Jāsaka, ka papildus informācija ir nonākusi līdz mums pa neoficiāliem kanāliem. Ceru, ka komisija drīz to apstiprinās arī oficiāli. Tas ir, ka ir neizmantoti uh, struktūra līdzekļu fondi. Un domāju, ka tas varētu dot mums nepieciešamos, teiksim, šos papildus elementus sarunās, ko varam ņemt vērā. Katrā ziņā tā būs arī viela pārdomām padomēji. Es domāju, ka mums no savas puses vajadzētu norādīt uz uh, uzticamības problēma padomē, ja padome neapmierinās pilnā mērā visas izteiktās prasības. Varbūt jūs atcerieties, ka pagājušajā gadā, kad tika apstiprināts budžets pēc savienāšanās procedūras, mēs sagatavojām kopīgu paziņojumu par maksājumiem. Un padomu šajā paziņojumā teica, ka tā izpildīs Um, juridiskās un tiesiskās saistības, piesaistot papildus resursus. Katrā ziņā, ja nav iespējams izpildīt prasības, kas noteiktas BAB eh, 5 un 6, tad noteikti tas radīs uzticamības problēmas padomē. Katrā ziņā nākamajā samierināšanās sanāksmē es eh, ceru, ka tiks spērti soļi uz priekšu un ka tiks panākt vienošanās, lai mēs varētu atrisināt galvenās vajadzības, kas uh, nosaka attīstību un izaugsmu. Parlaments ir Eh, sagatavojas apropriācijas, eh, kas nedaudz ir palielināts pirmajā kategorijā, bet eh, tur ir programmas, kas ir izaugsmai un attīstībai. Līdz ar to mūsu prioritātes atbilst tam, ko noformulēja arī padome. Paldies! Paldies, Giovanni! Derek, gribēji papildināt? Pirms ejām pie pārējo sadaļu budžetu es gribētu pateikt uh, par uh, grozījumu projektu punktu numur 6. Man šķiet, ka te uh, galdā tika likt sniegti vairāki stimulu, lai padome piekristu grozītajām budžetām, un tīpaši ņemot vērā šos 6 eh, miljārdus eh, eiro, un ja parādās 2 vai 3 eh, miljārdi atpakaļ maksājumos, tad apstiprinātais budžets nozīmētu, ka pieaugums, budžeta pieaugums būtu daudz mazāks nekā iepriekš tika teikts, bet eh, es ne, neredzēju nekādu reakciju no padomas par šādu priekšlikumu. Es nezinu, varbūt vai jūs vai Frančiska esat kaut ko dzirdējuši šai sakarā katrā ziņā. Būtu labi, jā. Mums būtu šāda informācija pirms sēžamies pie sarunu galda rīt. Eh, varbūt, ka kolēģi zina par džentlmeņu vienošanos ar padomi, kur uh, mēs neiejaucamies viens otra budžetos. Es domāju, ka tātad mūsu budžets ir vairāk vai mazāk kārtībā. Mēs teicām, ka mēs gribētu 1,9% pieaugumu ņemot vērā Horvātijas eh, pievienošanos, bet mēs arī gribētu 1,7% algas pielikumu ielikt rezervēs. Mēs ierosinājām arī, lai pārējās institūcijas to darītu. Man šķiet, ka gan finansiāli, gan politiski tas ir apsveicām, bet es saprotu, ka padomi joprojām ir pret šādu priekšlikumu. Tādēļ es domāju, ka tas ir vēl viens no jautājumiem, kas būtu jāskata samierināšanās komitejā. Tālāk par citām institūcijām mēs ierosinājām uh, daļai budžetu palielinājumu uh, līdz 1,9%. Tas būtu Eiropas kopienu tiesai, ārējās darbības dienestam un ombudu institūtam, institūcijai. Uh, Mēs esam eh, komisijai piedāvājuši arī vēl eh, citus papildinājumus. Esam saņēmuši vēstules arī no Eiropas kopienu tiesas un ārējās darbības eh, dienest vēstules, kur viņi, teiksim, pamato arī šādu budžetu palielinājumu nākamajam gadam. Bet ir divi vai trīs atsevišķi gadījumi, kur šim palielinājumam vajadzētu būt vēl lielākam nekā 1,9%. Paldies. Sī, madame. Paldies uh, referentiem. Heidars lūdzu vārdu. Heidare. Um, paldies priekšsādētāji. Es domāju, ka samierināšana, kas notika piekdienas Strasbūras nedēļā, attiecībā uz sarunām neko daudz nedeva. Mums neizdevās pavirzīties kaut vai par milimetru uz priekšu Un uh, nostāja parlamentam un padomē palika tādas pašas, savukārt ir citi būtiski elementi. Lai būtu vairāk aktualizētas informācijas, proti šie rēķini, kas nonāk komisijā, lai saņemtu vairāk informācijas par tiem. 31. oktobrī maksājumu deficīts kategorijai 1A ir 6 miljardi. Tas nozīmē, ka komisijas iesniegtais budžeta grozījuma numurs 6 projekts ir absolūtais minimums. Kaut vai lai nomaksātu rēķinus un ievērotu likumdošanas burtu un garu. Ja mēs nedosim šos 6 miljardus, nu, kaut vai nevis 9, bet 6 miljardus kohēzijas fondam, uh, Tad jautājums ir par rēķinu nomaksu, kas komisija likti galdā. Ja mēs to nedarām, tad tas būs nelikumīgi. Ņemot vērā šo nelikumības aspektu, varētu parādīties arī citas problēmas. Visa informācija, ko mēs saņemam, tikai nostiprina Eiropas parlamenta nostāju. Bet otrs elements, kas ir varbūt vēl svarīgāks, ko parādīja samierināšanās sēde piekdienā, tad nekad mums neizdevās vienoties par kopīgu paziņojumu, kur padome apņemtos nepieciešamības gadījumā palielināt maksājumus, kā tas tika darīts iepriekšējā gadā un divos vēl pir gados pirms tam. Kāpēc tas nebija iespējams? tāpēc, ka debates par budžeta grozījumu numur 6 projektu nenoveda pie šīs kopīgās deklarācijas. Mums ir priekšlikums budžeta grozījumam, kas likts galdā, un padome apšauba datus, kas tā iesniegti padome šaubās vienkārši par um, rēķinu pastāvēšanu, nevis par uh, paziņojumu, bet par šo rēķinu realitāti. Mēs nevaram nonākt pie paziņojuma, jo padome atsakās apmaksāt rēķinus. Es domāju, ka kārdinājums, kāds ir radies padome, ir tas, ka naudu, kas paredzēta rēķiniem, kas ienāk līdz 31. oktobrim un novembrim, sakot, nu, nu paklausieties, mēs izdarīsim to nākamgad. Tā būtu slikta pārvaldība un tas nebūtu likumīgi. Mēs skaidri zinām, ka vēl ir divi mēneši, kuru laikā vajadzēs apmaksāt rēķinus, bet šie divi mēneši nozīmē, ka kādā uh, brīdī to vajadzēs izdarīt tūlīt. Bet jebkurā gadījumā rēķini būs jāmaksā. Un tas nebūs nekāds alibi vai atvainošanās iespēja teikt, nu, jā, ka paklausieties, mēs samaksāsim janvārī, februārī. Eh, samaksāt 2012. gada divos pēdējos mēnešos vajadzēs, bet ja samierināšanas procedūra kaut ko deva, tad tas ir tas, ka tā parādīja, ka parlaments eh, stāv stingri savās pozīcijās un nevar atteikties no. Nu, nu, no deklarācijas, no paziņojuma, kas pēc tam netiktu ievērots. Nu, raudzīsimies, kā saruna process attīstīsies tālāk, un rēķini tiks likti galdā komisijai. Ir 5 miljardu atšķirība starp to, ko maksājam tagad un maksāsim janvārī. Un skatīsimies, kā lietas attīstīsies tālāk. Merci bien. Paldies! Vēl kāds, kas gribētu uzstāties? Patiesība ir tāda, ka līdz šim mums, mūsu priekšā nav bijuši īsti politiskie atbildīgie, kas varētu vest sarunas. Pirmā samierināšanās sēde bija Kīpras ministrs, Eiropas lietu ministrs Ojanis, un kas ir atbildīgs arī par to, lai vadītu padomes delegāciju sarunās par ikgadējo budžetu, un mēs priecājamies par to attiecību kvalitāti, ko mums izdevās izveidot ar viņu, bet viņš bija vienīgais, vienīgais ministrs. Visas sēdes laikā bija viens pastāvīgais pārstāvis un vēl viens, kas atnāca uz pusstundu. Visā pārējā bija uh, jauni cilvēki, jaunāki par 30 eh, gadiem, acīm redzot no savām eh, fi, finanšu ministrijām un budžeta ministrijām. Visā pār... Citā gadījumā es nekavējoties būtu pārtraucis šādu sēdi, bet pašreizējā kontekstā lai neradītu problēmas, lai nemulsinātu Kipras prezidentu, un mēs akceptējām, ka nu, mēs šķietami novadām šo samierināšanas sēdi. Tas tā sākotnējās piezīmes, bet man jāsaka, tas, lai informētu budžeta komiteju un, un pateiktu to publiski, jo mēs tiekam uh, straumēti internetā. Šāda darba metode nav pieņemama. Un mans priekšlikums priekšsēdētājam Šulcam ir nu, uzrakstīt Kipras prezidentūrai, ka gadījumā, ja tas atkārtosies, mēs pārtrauksim sēdi, to nesākot. Budžets demokrātijas tradīcijās ir pamat akts parlamentārai demokrātijai, un, protams, tas prasa publiskas debates un balsojumu, ko veiktu tautas priekšstāvji. 27 cilvēki, kas bija mūsu priekšā, nu, 25 no tiem nekad nav ne ar kādu vēlētāju tikušies. Nu, tā ir principa problēma. Un starp citu, Mm, tas mūs padara optimistiskākus par nākotni. Uh, budžeta ministrs nav atvēris vispār lietas materiāls, bet daži uzskatīja, ka tad būtu labi kaut kā tā rīkoties. Nu, es nezinu, kā lai to pārtulko to, ka es teikšu uh, franču valodā. Uh, tā būtu tāda, nu, vispār. Uh, ākstīšanās. Vienkārši parādīt, ka nav atvērts, nav atvērta lieta. Uh, jo problēmas, acīm redzot, sagādā maksājuma apropriācijas. Tas ir jautājums, kas realitātei nozīmē, ka tie, kam ir vajadzīgas maksājuma apropriācijas, tas nav parlaments, tā nav komisija, tās ir dalībvalstis. Un šī iemesla dēļ, pēc tam, ko mēs jau teicām budžeta komitejā, sēdēs, kuras tika noturētas, koordinatoras sēdē, tas, ko mēs teicām vairākos secīgos trialogos, un pēc tam sēdēs, kas tika organizētas ar divām pārējām iestādēm par maksājuma apropriācijas izvērtēšanas jautājumiem, mēs, mēs, nu, nu, parādījām, kādā ir padomjas situācijas. Un tad, kad tika akceptēts no komisijas puses, un es viņiem pateicos par to iesniegt mums eh, attiecīgus datus, mēs varējām izgaismot to, ka no deviņiem papildus maksājumu apropriāciju apjomiem, kas piedāvāts budžeta grozījumos numurs 6, realitātē 8 miljardi 300 miljoni atbilst atmaksai, kas jāveic dalību valstīm, kur ir eh, un Atlikusī summa attiecas uz summu, ko no Briselēs pārvalda Eiropas komisija, bet kas ir saistīts ar pētniecības programmu un uh, Erasmus programmu un mūža izglītību. Un maksimālā iespējamais, tas, kas ir iespējams maksājuma apropriāciju gadījumā, lai pabeigtu 2012. gada, lai mēs varētu uh, cīnīties leģitīmi, šie ir 800 miljoni. Ja Padome negrib, nu, jo sliktāk e, padome, jo sliktāk dalību valstīm, kam netiks atmaksāts. Tas, ko mēs teicām nedaudz diplomātiskākā veidā samierināšanas sēdē, sākotnēji, kā to teica referents, bez reakcijas bija tik maz reakcijas, ka, ja mana informācija ir pareiza, padomjas budžeta komitejā, kas nākamajā dienā pulcējās, šis jautājums vispār netika skatīts? Nu, tas ir kaut kas neiedomājams. Un kopš tā laika referents ir atsācis kontaktus ar saviem kolēģiem padome Eiropas komisijā un strādā cītīgi Un mums rīt būs jauns trialogs, kas ļaus redzēt, vai mēs varam nonākt pie samierināšanas piekdienu. Ja mēs varam pie tā nonākt, jo labāk, ja nevaram, jo sliktāk. Jo bumba pašlaik attiecībā uz maksājumu apropriācijām ir pilnībā padomjas laukuma pusē. Komisija iesniedza ļoti skaidru tabulu, ar visām detaļām, līniju pa līnijai, par visiem, visām maksājumu apropriācijām, ko prasa katra no dalību valstīm. E, tā budžeta pozīcijas atbilst politikas jomām, un uh, to ir norādes e, uz valstīm, kas to prasa. Un rīt trialogā un piekdienas samierināšanās sēdē. Es to pasaku publiski, klātesot padomjas pārstāvjiem. Es prasīšu dalību valstīm, vai jūs piekrītat šiem cipariem, ik viens no jums, jūs tāda valsts, jūs tāda valsts, vai jūs piekrītat maksājumu apropriāciju nepieciešamībai, kā to izvērtējusi Eiropas komisija, vai nē? Vai jūs prasāt vairāk? Tas būtu uh, eh, amizanti. Vai jūs uzskatāt, ka skaitļi ir pārāk lieli un jūs prasāt mazāk, nu jo, jo skaistāk? Un tad mēs uzskatīsim, ka maksājuma apropriāciju samazinājums jums tiek piemērots, un mēs strādāsim šādā veidā. Un skatīsimies, kas notiks. Ja viņi piekritīs šādam solim galu galā mums vajadzētu nonākt pie vienošanās par maksājuma apropriācijām. Ja viņi apstrīd šādu soli, iesniedzot citus skaitļus, zemākus skaitļus, nu tad, ja viņi prasa mazāk atmaksāt nekā tas, uz ko viņiem tiesības, tas dabiski ir viņu atbildības joma. Bet vismaz lietas būs skaidras, un ik viens varēs skaidri apzināties un atskaitīties saviem vēlētājiem, saviem nodokļu maksātājiem. Un mēs būsim situācijā, kur katrs patiešām aizstāv savas intereses un savu politisko izvēli. Un mēs būsim izgājuši no šīs absurdās situācijas, kurā komisija un parlaments tiek apsūdzēti par to, ka nepārtraukti tiek pieprasīt, eh, pieprasīts aps, apropriācija palielinājums, nauda tiek mesta vējā, un kā lūk, budžeta ministra grib ieekonomēt. Patiesība par 2012. gadu nebūtu tāda nav, realitāte ir tāda, ka dalība valstis ir īstenojušas Eiropas programmas, jo labāk par to ir ticis lēmts, par to ir ticis vienoš, bijusi vienošanās, lai ekonomiku recesijas fāzē, nu, cepuri nost. Bet saistības, kas, ko tās ir uzņēmušās, nu, tās ir jāapmaksā. Un mēs, parlaments, mēs aizstāvam to, kas nav atsevišķas tās vai citas dalībvalsts intereses, uh, par maksājumu apropriācijām. Mēs aizstāvam principu, saskaņā ar kuru saistības, kas ir uzņemtas Eiropas Savienībā, ir jāievēro. Tās ir juridiskas saistības, tās vienmēr ir politiskas saistības. Savienība līdz šim vienmēr savas saistības ir pildījusi, un mēs konstatējam, ka šogad, tāpēc, ka sākotnējie maksājuma apropriāciju skaitļi 2012. gada budžetā ir nu, noteikti pārāk zemi, mums trūkst maksājuma apropriāciju, lai pabeigtu gadu vairākās būtiskās programmās. Es neatkārtošu sarakstu, jūs to labi zināt. Un mūsu nostāja ir tāda, ka mēs prasām, lai saistības tiktu ievērotas un attiecīgās programmas netiktu pārtrauktas. Un tā ir atslēga, kā saka uh, referents lai mēs nonāktu pie vienošanās par 2013. gada budžetu, jo sākot no brīža, kad mēs vienosimies par veidu, kā izvērtējam objektīvās vajadzības atmaksām 2012. gadā, no šī brīža aprēķinu pamats maksājuma apropriācijām, kas būs nepieciešamas nākamgad, būs daudz vieglāk pieņemams visiem. Un es domāju, un ceru, ka mēs varēsim atrast kompromisu, balstoties uz šīm debatēm. Nu tad mēs rīt redzēsim, vai dalība valstis pēc tikšanās ar mūsu referentu būs varējušas virzīties uz priekšu. Pats par sevi saprotams, tas nedrīkst likt aizmirst mums mūsu balsojumus, mūsu grozījumus, mūsu prasības, mūsu nostāju par saistībām. Un it īpaši par prioritātēm, ko mēs esam noteikuši uh, kategorijās 1, 1 un 4. Bet pagaidām maksājumu apropriāciju jautājums pilnībā apēno visu situāciju. Mums ir jābūt skaidrībai, ka nonāks, jābūt pārliecībai, ka nonāksim pie vienošanās par 2013. gada budžetu. Atgādināšu, kā teica Direks Bomens, ka mums ir domstarpības, kas jāatrisina. Par ievēģņu atalgojuma palielināšanu, un mēs iesakām citām iestādēm izmantot to pašu procesu, eh, ko mēs eh, gaidot tiesas spriedumu, es daru zināmu arī, ka starp domstarpībām, kādas mums ir ar padomi, ir arī problēma par apropriācijām, kas ir rezervē saistībā ar Schengenas vienošanos. Rezervē, ko mēs piedāvājām balsojumam plenārsēdē pēc citās eh, komitejas, Libe komitejas priekšlikuma, ņemot vērā konfliktus starp Eiropadomi un parlamentu par Schengenas sistēmas reformu. Mēs esam pastāvīgā kontaktā ar uh, kolēģiem, kas sekoja juridiskajam pamatam un skatīsimies, kādu uh, pozīciju mēs ieņemsim šajā jautājumā. Uh, Es ieteiktu Eiropas komisijai paust savu nostāju šajā jautājumā, bet vispirms, manuprāt, kā Gorans ir lūdzu vārdu. Exactly what, what to... Jā, es vēlējos uzdot jautājumu komisijai, jo par laimi komisija šeit ir klātesoša. Varbūt pat pāris jautājumu. Uh, Cik noprotu, tad komisija seko līdz situācijai, kāda tā veidojas dienu no dienas, stundu no stundas, vai jūs rīcībā ir kāda jauna informācija, kas liecinātu par to, ka uh, priekšlikumi budžet, sastāv budžeta projekta grozīšanai ir uh, aprēķināti nepareizi? Otrakārt, vai jūs esat saņēmuši kādu informāciju no padomas vai dalību valstīm, kas apstiprinātu to, ka sastais budžeta projekts ir apreitināts pārāk liels, vai ir kādi jauni skaitļi, kādi jauni priekšlikumi, mums to būtu ārkārtīgi svarīgi zināt. Un treškārt, cik tālu es saprotu, dažas no dalību valstīm, iespējams kopā ar padomi, mēģina nodalīt to, kas ir juridiski saistošs un to, kas nav tik saistošs. Iespējams, es esmu bijis pietiekami naivs, lai noticētu, ka tad, ja dalība valsts aicina kaut ko atlīdzināt, uh, un eh, kaut ko tādu, kas ir bijis saistošs, tad mums tas arī ir jāapmaksā. Vai jūs varat komentēt šo nodalījumu, ko viņi mēģina veikt attiecībā uz juridiski saistošiem un nesaistošiem maksājumu pieprasījumiem? Kāda būtu komisijas komentāri? Merci, Goran. Paldies, eh, Goran. Nu, tagad jums ir iespēja atbildēt uz eh, šiem trim jautājumiem un desmit komentārus. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, atbildēšu angliski. Tātad, runājot par nu pat uzdoto jautājumu par to, vai ir kādi jauni elementi attiecībā uz maksājuma apropriācijām 2012. gadam, ir jāteic, ka šorīt mēs izplatījām informācijas atjauninājumu par maksājumu atlīdzināšanas pieprasījumiem, un uh, šie aprēķini liecina par to, ka komisijas kalkulācijas, kas uh, iekļautas sastajā budžeta projektā, ir adekvātas, jo prasības, kas tika iesniegtas līdz oktobra beigām, apstiprina pilno apjomu, kas ticis pieprasīts budžeta projektā numur 6 kohēzijas politikai. Uh, ja komisijas aprēķini ir precīzi un jebkurā gadījumā tos var uzskatīt par adekvātiem, un nekādā gadījumā tie nav pārmērīgi lieli. Bet eh, joprojām būs nepieciešams sekt eh, maksājuma atlīdzināšanas pieprasījumus, kas tiks saņemti novembrī un decembrī. Tā ir tāda informācija jūsu zināšanai pagājušā gada pēdējos divos mēnešos pieprasījuma atliedzināšanai attiecībos kohēzijas politiku sasniedza 18 miljārdus, tad tie tika sasniegti, saņemti pēdējos divos mēnešos, bet pat pirmajos desmit mēnešos bija pietiekami, lai uh, apstiprinātu komisijas aprēķinus. Vai mūsu rīcībā ir kāda informācija no padomes par atšķirīgiem vēstījumiem. Nē, tādas informācijas nav. Vienīgā pieejamā informācija ir tā, kas jau ir izplatīta, un komisija darbojas atklāti un caurskatāmi un padara informāciju pieejamu abām budžeta izstrādē iesaistītajām institūcijām. Runājot par pienākumiem, ja mēs runājam par kohēzijas politiku, tad noteikumi, kas ir paredzēti tiesību aktos attiecībā uz kohēziju, paredz, ka visi maksājuma pieprasījumi ir, eh, kas ir attaisnojami, ir jāizmaksā no gada budžeta. Otrakārt, visi attiecināmie pieprasījumi ir jāapmaksā 60 dienu termiņā, un ir noteikums, kas paredz, ka Tie ir jāapmaksā atkarībā no pieejamiem budžeta līdzekļiem. Tāpēc 31. oktobris nozīmē to, ka te būs runa par 2012. gada beigām, un mēs būsim vēl jau vairāk spiesti sekt šos pieprasījumus, jo 60 dienas vēl iekļaujas kalendārijā gadā, bet Tradicionāli ir eh, apmaksāti arī tie pieprasījumi, kas ir saņemti novembrī vai decembrī, ja vien budžeta līdzekļi ir bijis pietiekami. Maksājuma apropriācijas varbūt samazinājušās pēdējo gadu laikā. Spēja sekt šos eh, atlīdzinājumu pieprasījumus arī ir samazinājusies, un 2011. gadā bija neapmaksātie pieprasījumi aptuveni 11 miljārdu apmērā. Un, ja budžets netiks papildināts 2012. gadam, ir liels risks, ka gada beigās būs vēl lielāks neapmaksāts daudzums, ko nāksies sekt 2013. gadā. Vēl dažas piezīmes Es domāju, ka ikviena pienākums ir būt uzticamiem partneriem, neatkarīgi no tā, vai tas ir dalība valstis, reģioni, privātās iesaistītās puses. Mums ir jābūt uzticamiem partneriem, prognozējumiem attiecībā uz projektu īstenošanu. Bieži vien līdzekļi tiek mobilizēti no nacionālo un reģionālo iestāžu puses, uh, un mūsu kopīgais pienākums ir nodrošināt savu uzticamību. Runājot par referenta teikto un par Lamasūra kunga teikto, kā arī citu komitejas locekļu sacīto, tas atbilst komisijas ierosinājumiem pielāgot maksājumu līmeni, un no komisijas puses ir cerība, ka apsvērumi, kas ir šī procesa pamatā, palīdzēs rast kopsaucēju eh, saskaņošanas sanāksmē piekdien, un eh, cerams, ka mums izdosies panākt eh, apmierinošu vienošanos, liekot uzsvaru uz kopīgās deklarācijas saturu, ko parakstīja padomu un parlaments. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! lai atbildētu uz visnotaļ pamatoto garana jautājumu. Pirmkārt, visi informācijas elementi, ko esam saņēmuši pēdējās dienās, parāda, ka komisijas skaitļi ir drīzāk pārāk zemi, nevis pārāk augsti. Un prasības, vajadzības būs, acīm redzot, par kādu miljārdu lielākas salīdzinot ar šiem deviņiem miljārdiem. Otrakārt, Uh, dalība valsts vēl nereaģē, un treškārt ir juridiski pienākums maksāt. Ja es pareizi sapratu, tad tām programmām, ko pārvalda pati komisija, ja maksājuma termiņi, kas parasti ir, parasti, parasti ir noteikti, ir, netiek ievēroti, tad ir soda nauda, kas jāmaksā par kavējumu. Un dažās pozīcijās komisija jau tas ir, ir bijis jādara. Izmantojot iespēju, teikšu, ka būtu labi, ja rītdienas trialogā mēs varētu sagatavot nelielu sarakstu ar šīm budžeta pozīcijām. Es nezinu, vai to var izdarīt, bet, nu, vajadzētu to zināt. Nu, protams, reizēm var veikli kaut ko atlikt, bet pēc tam tas maksā dārgāk. Un runājot par struktūra fondiem, viss, kas saistīts ar kohēzijas politiku, Pēc būtības tās ir problēmas, kas saistītas ar attiecībām starp dalību valstīm un padomi. Te ir jautājums par to, vai juridiskie pienākumi izraisa sankcijas. Kāda veida sankcijas? To ir grūti pateikt, bet ir skaidrs, ka politiskais sods būs tām valstīm, kas, kas, kas nenotiek atmaksa. Tas ir tā nedaudz pārsteidzoši. Maksājumu apropriācijas, ko dažas valdības negrib palielināt, negrib maksāt daļai no šīm apropriācijām. Nu, ja tas netiks izdarīts, tad tas izmaksās dārgāk, bet no otrai daļai šīm apropriācijām pašas dalību valstis tiks sodītas. Protams, tās nav vienas un tās pašas dalību valstis. Un raksturīgi debatēs ir tas, ka mēs tādu ellīgu loģiku atrodam, kas pretstatā um, nodokļu maksātāju un līdzekļu saņēmēju. Un soļi, ko mēs parlamentā piedāvājam, parlamenta vārdā, parādīsies, un tas parādīs, ka tās valstis, kas pretojas maksājuma apropriāciju palielināšanai, galu galā ir eh, salīdzinošie bagātas valstis, kas negrib maksāt par salīdzinoši nabadzīgu Eiropas Savienību, kas negrib maksāt jaunus izdevumus, bet lai atlīdzinātu jau notikušos izdevumus. Es uzstāju uz to. Mēs tiešām esam sliktās diskusijās pašlaik, kas balstās uz to apstākli, ka kāda tehniska problēma ir nepareizi aplūkota, nav radusi pareizu risinājumu un pēkšņi tā kļūst par būtisku politisku problēmu. Nekad tam nebūtu bijis jākļūst par lielu politisku problēmu, bet mēs cenšamies īstermiņā, tūlīt šim gadam un nākamajam gadam, panākt, ka Savienības uzņemtās saistības tiktu ievērotas, ka netiktu pārtraukti maksājumi, tas būtu absurdi neloģiski, un ilgākā termiņā mainīt darba metodi. Mēs esam nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem dalību valstīm, lai tās organizētos labāk, lai pašas budžeto ministrijās izvērtētu, kādas ir vajadzības pēc maksājuma apropriācijām, lai no nākamā gada sākot šī problēma vairs nepastāvētu, un lai mums būtu patiesas politiskas sarunas, kas attiecas uz saistībām, nevis uz maksājumiem. Un, starp citu, es ceru, ka mēs varēsim vienoties vai nu no šonadēļ samierināšanas sēdē vai nedaudz vēlāk par šo darba metodi un, un to izdosies ieviest iestāžu sadarbībā, lai šī problēma saist, ar saistībām un maksājumiem reiz par visām reizēm tiktu atrisināta. <clears throat> Lūk, ja citu piebilžu nav, tomēr ir eidave. Paldies, atvainojos, ka runāju vēlreiz. Pēdējās informācija, pēdējā informācija, ko sniedz komisija par rēķiniem, kas varētu ienākties novembrī, decembrī, tie ir 15 miljardi. Tie ir rēķini, kas juridisku vai tiesisku pienākumu dēļ pēdiņās, jo mēs varam maksāt 60 dienu laikā, Bet, lai kā tas arī būtu, tie ir 15 miljardi, kas pēkšņi parādītos 2013. gada budžetā. Šis priekšlikums par maksājumu apropriācijām, ko piedāvā komisija, eh, šajā budžetā ņem vērā to, ka 2012. gadam mēs esam apmaksājuši visas reiķinus. Nu, tā ir sākotnējā hipotēze. Uh, gan uh, komisijas uh, priekšlikums 2013. gadam, nu tad, ja mēs pievienojam šos 15 miljardus, ko nenomaksāsim šogad, es centīšos atrast precīzus skaitļus, kas man pašlaik man nav priekšā, bet mēs varētu pārsniegt maksājumu apropriāciju um, robežvērtības, ko paredz daudzgadu finanšu schēma, vai vismaz būtu ļoti tuvotāji. Un tādā gadījumā varbūt padome vienbalsīgi varētu lemt par eh, izmaiņām. Eh, citos gadījumos eh, ir kvalificētais vairākums nepieciešams, bet šeit ir jābūt vienbalsībai, tāpēc viena vienīga valsts var to nepieļaut. Tā tad runa nav tikai par, kādas, par kādu rēķina apmaksas problēmu, bet mēs varam saskarties ar ļoti smagu jautājumu. Mēs varam pārsniegt DFS paredzētos griestus. Manā priekšā pašlaik nav precīza skaitļa, bet par to mēs runāsim samierināšanās procesā, bet vienkārši, nu, teiksim tā, skatīsimies, vai eh, padome pie, var pieņemt vienbalsīgu lēmumu par to, ka mēs varam pārsniegt šos DFS noteiktos eh, maksājuma apropriāciju griestus. Tā ir sava veida tāda stratēģija, lai nonāktu pie šī eh, risinājuma. Ja ir eh, bloķējošais mazākums padomē, nu tad kas grib atteikties no maksājuma izpildes, nu tad mēs varētu iedomāties par tālāko. Ja tādā gadījumā viena vienīga valsts varētu visu nobloķēt. Es nezinu, vai mēs pašlaik esam tajā robežā, kas ir pieļaujama, bet ir desmit miljardi no finanšu satura, nu, teiksim, šie 15 miljardi, ja mēs tos pārsniegsim, tad vispār mēs jau pārsniegsim arī pieļaujamos griestus. Nu, labi, paskatīsimies. Manuprāt, tas ir nedaudz tāds pesimistisks skatījums un vērtējums. Uh, 2007. 2013. gads šis, nu, protams, atkarīgs no tā, kas notiks 2012. gadā budžeta grozījumiem un 2013. bet mēs redzam, ka galu galā griezti maksimālās vērtības saistību apropriācijām ir diezgan precīzi noteiktas, un mēs tojamies tam, bet savukārt attiecībā uz maksājumu apropriācijām mums ir būtiska starpība un neizmantota līdzekļi, to starp ņemot vērā maksājuma apropriāciju samazināšanas politiku, ko pēdējos divos, trijos gados praktizē, bet mēs to pārbaudīsim. Labi. Jo nav, paldies jums. Mēs par to runāsim koordinatoru starpā un kalendārs. Tā tad ir eh, rīt trialogs, piekdien samierināšanas sēde, ja izdosies, jo labāk, ja neizdosies, jo sliktāk līguma paredzētie termiņi, lai pieņemtu 2013. gada budžetā, beidzas 13. novembrī. Un tagad es jums piedāvāju aplūkot jautājumu numur 6, vēl vienas lielas sarunas par pašu resursiem. DFS, daudzgadu finanšu schēma, paredz arī pašu resursus. Mums tagad ir vajadzīgi skaitļi, ko Kipras prezidentūra liktu galdā, un kā mēs vienojāmies, parlaments pēc tam izteiksies par šiem skaitļiem, par sarunu lādītes saturu, pirms Eiropadomes mūsu plenārsēdē Eh, novembrī. Herr Vorsitzender, ich glaube, Ivalo hat Parallelen. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, pirms eh, šīs izteikšanās parlamentā savā starpā apspriedāmies un principā koncentrējoties uz 2013. gada budžetu, uh, jāteic, ka tas ir tāds daudzpusīgs uzdevums, kas ir mūsu priekšā daudzgada finanšu schēmas kontekstā. Un raugoties uz šo neticamo provokāciju no uh, padomas puses, kas parādījās jau pirmajā saskaņošanas uh, posmā, uh, ja šīs provokācijas nebeigsies, tad mums nāksies e, ķerties e, pie zināmām sekām šai rīcībai. Un es vēlos pateikties e, par lielisko sadarbību, kas mums līdz šim ir bijusi ar Kīpras prezidentūru. Protams, ka mums ir jāiedziļinās detalizētā analīzē, ko mēs nevaram pilnībā veikt atklātā sēdē. Un eh, es vēlētos sākt ar desmito punktu sarunu paketē, kas angļu valodā skan šādi. Saskaņā ar vienošanos, kas panākt ar padomu, leģislatīvais teksts tagad ir jāpieņem saskaņā ar procedūrām, kas ir paredzētas līgumā un ņemot vērā dažādo institūciju lomu, jo īpaši regulējums, kas paredz DFS eh, līdz 2020. gadam ir jāpieņem no padomas puses un tam jāsaņem arī Eiropas parlamenta piekrišana. Un es vēlos arī citēt eh, Lisabonas līguma 312. panta otro daļu, un tur teikts, ka padome saskaņā ar īpašu daudzgadu procedūru paredz eh, tiesisko pamatu daudzgadu finanšu schēmai, un tā vienbalsīgi nolēma pēc Eiropas parlamenta piekrišanas, tātad pēc Eiropas parlamenta piekrišanas, kas tiek izdot balstoties uz eh, tā dalībnieku vairākumu piekrišanu. Un uh, jāteic, ka tiek manipulēts ar Lisabonas nolīguma saturu un garu. Ja es atkal atradīšu kaut kādas tam līdzīgas manipulācijas padomas secinājumos, tās principā saindēs visas turpmākās sarunas, un tāpēc nododiet to ar sveicieniem padomei un arī Rompēkungam, jebkuram citam, kas strādā ar šiem tekstiem. Izlasiet tos rūpīgi. Un tagad, kad es esmu mazliet nomierinājies. Jā, taisnība, es varu kļūt arī nikns. Jā, eh, jāraugās uz šo situāciju tādu, kāda tā ir. Tā ir mana pirmā analīze. Un Var gadīties, ka uh, nāksies pievērsties 50 plus scenārijiem, samazinājumiem saskaņā ar komisijas scenāriju, samazinājumiem dažādās uh, kategorijās un arī samazinājumiem konkrētās kategorijās vai konkrētiem projektiem, kas uh, var atšķirties no 0 līdz uh, 37%, piemēram, attiecībā uz Connecting Europe attiecībā uz kategoriju 1A saīsinājumi varētu būt. Un, protams, ir jādomā, ko mēs paši varam uzņemties un kas būs jānodod citiem izpildītājiem. Un, jebkurā gadījumā tas notiks vienā vai citā veidā, un runājot par kategoriju 1B, kas tiks samazināta par nepilniem 4%, resursi 3%, drošība un pilsonība aptuveni 4%, globālā Eiropa interesanti, ka ap 12%, un pārvaldes e, pozīcija ir atstāta atvērta, bet noteikti arī šeit kaut kas tiks darīts. Un šis uzdevums ir sarežģīts neraugoties uz uh, daudzajiem pienesumiem un sarunām. Bet man pozitīvi šķiet tas, ka neformālajās tikšanās reizēs ar padomēs un daudzajām, ar padomu un daudzajām kontaktpersonām un valstu sekretāriem un arī Kīpras prezidentūru ir kļuvis skaidrs, ka te ir runa par līniju starp budžetāriem un leģislatīviem jautājumiem, gan attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu, gan arī daudzgadu programmām. Un jāteic, ka šis nodalījums netiek pietiekami respektēts. Otrkārt, runājot par uh, skaitļiem, arī At, atklātajās diskusijās tika definēts sākuma punkts, tika runāts par to, ka vajag domāt par to, kādu ietekmi atstās šie samazinājumi un par to, ka ir nepieciešami pat lielāki samazinājumi, lai panāktu kompromisu. Es nevēlos tagad iedziļināties atsevišķās kategorijās, jo tas ir jāskata jo tas attiecas uz koplēmumu procedūru un daudzgadu finanšu schēmu. Un tas vēl būs detalizēti jāanalizē, taču kopumā. Ir pārņemtas divas parlamentam svarīgas lietas, proti elastīguma jautājums ir skatīts Eh, neņemot vērā to, ko mēs iekļāvām starposmu ziņojumā. Līdzekļi ir samazināti uz pusi, un tā ir lielisks, lieliska elastība, jā. Un es domāju, ka mums to noteikti vajadzētu komentēt, vajadzētu. Varbūt to varētu darīt ar eh, klauzulu par transakciju nodokli, bet eh, skaidrība te nerodas. Varbūt, ka elastīgumu var iegūt no ārkārtas līdzekļu rezervēm. Taču šobrīd nekas cits vairs netiek piedāvāts. Runājot par procesu, saskaņā ar kur mēs darbosimies turpmākajās nedēļās, nākamnedēļ būs kontaktgrupas sanāksme. Mēs esam vienojušies, ka pēc tam pirmdien Strasbūras, pēc Strasbūras plenārsēdes mm, Briselē būs eh, prezidentūras sanāksme, un trešdien ir plānots pieņemt lēmumu Eiropas parlamenta plenārsēdē. Un arī oktobra lēmumā mēs skaidri norādījām, ka esam gatavi sarunām uh, Un bū, viss būs atkarīgs no tā, kā padomas prezidentūra un Rompoja kungs mūsu priekšlikumu uztvers. Arī novembra sanāksmē uh, šis jautājums tiks detalizēti pārskatīts, jo te ir runa par to, kā parlaments rīkosies un kādu grafiku mēs izvēlēsimies, un tas būs izšķirīgi visai turpmākajai procedūrai. Vēlos norādīt, ka mums ir jāstrādā pie šīs uh, rezolūcijas, un saskaņā ar procedūru uh, tā būs jāpabeidz turpmākajās nedēļās, tāpēc mums būs ļoti jākoncentrējas uz galveno vēstījumu. Un šajā brīdī ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, apkopotu savu piedāvājumu sarunās Un, protams, ka dažādajās kategorijās būs dažādi skaitļi attiecībā uz kategoriju 1A. Un, un Te ir jārunā arī par uh, trešo kategoriju, kurā es neko neatrodu par pilsonisko Eiropu, kurā ir pievērsta īpaši liela uzmanība 13. gadam, vai, piemēram, Eiropa pasaulē, es neko neatrodu par šiem projektiem. Un arī tagad mums ir skaidri jānorāda, ka padomē būs jāuzņemas atbildība par tās negatīvajām prioritātēm. Mums ir jāspēj ietekmēt sarežģīto skaitlisko situāciju un jāsaprot, ka daudzas lietas nebūs iespējamas. Ir nepieciešams panākt visaptverošu elastīgumu. Es saku visaptverošu elastība un punkts un nekādas ārkārtas rezerves. Tas tā nedarbosies. tāpat, kā jau mēs savā paziņojumā esam sacījuši, mēs nedrīkstam kļūt par dažādu dinamisku procesu upuriem, kas pārsteidz mūs, un tāpat nekas nedrīkst notikt ar mūsu pašu līdzekļiem, Šī pakotne mums ir jāizstrādā kā mūsu piedāvājums, par kuru mēs esam gatavi runāt, un tad mēs redzēsim, vai padome vispār pati ir spējīga pēc eh, šiem sarežģītajiem notikumiem. Un uh, komentāriem, kā mazinājumiem jābūt divreiz vai trīsreiz lielākiem, tad vai padome vispār ir spējīga tikt galā ar pašas izveidotajām blokādēm. Mūsu vēstījumam jābūt tādam, ka mēs esam gatavi sarunām jebkurā laikā, un mums ir jāapzinās izšķirīgie elementi. Es nevēlos šajā komitejā vēlreiz atkārtot eh, to, ka arī līgumā mums ir paredzētas eh, zināmas sarkanās līnijas, ko mums neobligāti vajag izmantot, bet ir daudzi citi elementi, ar kuru palīdzību mēs varam saprātīgi viens ar otru runāt un sadarboties. Taču otrai pusē ir jāzina, ka mēs esam sagatavoti, un ja neizdosies sarunāt, tā nebūs liela nelaime, taču 2013. gada budžets nav risinājums visām problēmām. Es šobrīd nevaru izvērtēt kāda tieši ir šī situācija, ko tā atgādina vairāk, taču es zinu, kā visas dalība valstis vēlas panākt risinājumu un Eiropas parlamentam ir zināmas tiesības, un es vēlos atgādināt, ka mums vajadzētu palikt pie tā, ko mēs ierosinām sarunām un teviem jebkurā laikā uh, to pārunāt, taču jāsaprot, ka tas nebūs par katru cenu. Paldies! Merci. Um. Paldies, Haimē. Tas bija ļoti skaidri. Es nezinu, uz, uz, uz ko bija veltīts tavs mājiens, kad tu pieminēji Gariju Kuperu. Bet, nu, tu redzi sevi kā varoni, kas dzīvo viens pats un cīnās pret četriem pretiniekiem, ko viņš pieveic. Nu, mēs šeit eh, esam pret 28. Un mēs nezinām, kas, kas būs Greisa Kelija šajā lietā. Žanlik, eh, tu gribi kaut ko par pašu resursiem teikt? Jā. Pēdējā sēdē priekšsādātājs teica, ka viņš ir optimists, bet es pesimists. Es teiktu, ka es, nu, es īpaši neesmu evolucionējis uz optimisma pusi. Dokuments, ko prezidentūra iesniedza, vienīgais pozitīvais moments tajā ir, uh, saiknes starp eh, DFS un pašu resursiem ir saglabāta, bet, eh, manuprāt, ar, ar to viss arī aprobežojas. Ir pilnīgi skaidrs, ka padome līdz šim nekad nav rīkojusi diskusijas pēc būtības, ne arī tehniskas eh, diskusijas par pašu resursiem. Um, tam visam jāpievieno tas, ka prezidentūra uh, atsaucas uz FTT, tajā, ko mēs saucam par Enhanced, Corpor Enhanced Corporation, bet nav skaidrs, vai komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, e, iekļaujot to, ko tu varētu uzskatīt par pašu resursiem. Tas absolūti nav skaidrs. Es personīgi uzskatu, ka piesaistot sevi tam, ko teica Raimers, uh, Attiecībā uz eh, parlamentu vēl papildus budžeta jautājumiem ir divi punkti, kur mums jāskatās, kā mēs vedīsim sarunas. No vienas puses elastība. Es joprojām ticu, ka tas ir atslēgas punkts sarunās kādā brīdī, jo par skaitļiem mēs nevaram nu, lolot sevi ar ilūzijām un vajadzīgā elastība. No otras puses Pagaidām es neredzu vēl, kā parlamenta nostāja attiecībā uz pašu resursiem eh, eh, varētu sagaidīt, ka padomi nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Un jāraugās, lai secinājumos vismaz būtu vienošanās par to, kā mēs turpināsim strādāt pie pašu resursiem, saistot tos ar DFS izpildi. Pretējā gadījumā mm, debatas ar to arī beigsies, un tas padarīs parlamentu nostājas nedaudz sarežģītu. Merci! Paldies, Žanlik! Salvador! Sí, Gianluca ha expresado perfectamente el sentimiento. Jā, man šķiet, ka Džons Luks ļoti uh, nevainojami izklāstīja uh, prezidentūras paziņojumu būtību par uh, pašu resursiem, šķiet, ka te mēs arī nevarētu būt uh, apmierināti, jo mēs redzam, ka Kipras uh, prezidentūras un Van Rompuy piedāvājumi sask nesaskan ar eh, mūsu politisko piedāvājumu attiecībā uz pašu resursiem, bet skaidrs ir arī tas, ka Kipras prezidentūra ir ieņēmusi tādu pozīciju, kas nodrošina stingrās dūres disciplīnas eh, realizēšanos īstenībā. Jā, samazinājums ir būtisks, um, bet atbilstoši komisijas priekšlikumam, ko mēs izmantojam kā atsaucas vai izejas punktu. Patiesībā mēs tikai saskaitām skaitļus un Rezultātā mēs iegūstam diezgan nepatīkamu iznākumu. Patiesībā patreiz ir priekšlikums, kas paredz mazākus izdevumus, plus vēl mazāku elastību, un mēs redzam, ka šāds priekšlikums noved strupceļā, it īpaši attiecībā uz pašu resursiem. Gadījumā, ja netiek panākta vienošanās par pašu resursiem, tad patiesībā scenārijs ir daudz labvēlīgāks eh, nekā mums nevēlams kompromiss. Tad Kipra ierosinātu atlikt Um, malā priekšlikumu par 1% pieaugumu virs inflācijas vai arī iesaldēšanu, kas arī nav pieņemams dalību valstīm. Ņemot vērā, ka šajā situācijā mums ir visai grūti iedomāties kaut kādas pozitīvas diskusijas, jāsaka mums, ka Eiropas parlamentam arī šīs sarunu manevrēšanas iespējas ir visai ierobežotas. Un Nu, ņemot vērā to, kāda skaitļa ir mūsu rīcībā, uh, un zinot to, ka padomas priekšsēdētājs un uh, Kipras prezidentūra draud ar uh, vēl lielākiem budžeta samazinājumiem, kas patiesībā nozīmē negatīvo prioritāšu sarakstu izveidošanu, tad ņemot vērā to visu, es domāju, ka situācija turpmākajās nedēļās un mēnešos būs ļoti, ļoti saspringta. Katrā ziņā nav nekādu stimulu, lai mēs kā parlaments apstiprinātu šādus priekšlikumus, bet, nu, nu, lai kā nebūtu, mēs visu ieliekam sarunvedēju rokās. Un viņiem ir jācīnās par to, ka ja ne vairāk resursu tiktu piešķirts, tad tomēr, lai tiktu nodrošināta lielāka elastība attiecībā uz um, nu, resursu sadalījumu un asignējumiem. Man šķiet, ka Eiropas parlamentām lielākais izaicinājums nākamajā finanšu periodā būs panākt pietiekamu budžeta elastību un kapacitāti lai tie resursi, kas ir nepieciešami katrai rīcība politikas nozarei, tiktu atvēlēti. Domāju, mums garos parlamentam tas ir svarīgi. Paldies, Salvador Elga, lūdzu. Dank, Alain. Um, nicht... Paldies, Alain. Es neatkārtošu vēlreiz to, ko savā izvērtējumā mums izklāstīja Raimērs. Es tikai teikšu, ka es piekrītu. Man ir radies iespējas, ka mēs politiski vienmēr nokļūstam situācijās eh, ar eh, zaudētām iespējām. Tika pieminēti pašu līdzekļi, piedāvājums stāties, eh, ne nu, saruna piedāvājums, tika runāts par investīcijām nākamajam gadam saskaņā ar e ES 2020 stratēģiju. Uh, Un katrā ziņā vienmēr mēs nonākam pie tā, kur mēs labāk varam līdzekļus izmantot, gūt lielāku efektivitāti. Un uh, jādomā patiešām, vai visām konsultācijas vajadzībām ir vajadzīgas jaunas investīcijas, lai veidot jaunas darba vietas. Piektdien es nepiedalījos sarunu kārtā, taču tagad uzklausot kolēģus, es dzirdu diezgan pesimistisku un negatīvu noskaņojumu. Mēs varētu vadīties pēc daudz maz sliktākā iespējamā scenārija, proti situācija, kad padomē pašā neizdodas panākt uh, vienošanos, neizdodas vienoties ar apvienotās karalistes interesēm, ar lielajiem maksātājiem, neizdodas rast vienotu pozīciju un padomē arī nav vairākuma. Mums tas nozīmētu to, ka arī pretrunas, kas jārīsina ja mums, varētu sāsināties. Mēs varētu saskarties ar dažādām dalību valstu interesēm, tos starp arī ar atšķirīgām saņēmēju valstu interesēm. Uh, ja turpināsies pašreizējā situācija, tad eh, Vācijā varētu eh, attiecībā uz struktūra fondiem rasties 850 eh, miljonu eiro deficīts. Un lieta tāda, ka naudu vēlas daudzi. Runājot par novembra Strasbūras plenāru sēdi, uh, Ir svarīgi uzsvērt visu argumentāciju no mūsu puses, skaidri pateikt, ko, nozīmē, ja, ko, ko nozīmēs šādas restriktīvas padomas nostājas eh, pieņemšana tālāk. Raimers arī ļoti skaidri sacīja, ka te nebūs vienošanās par katru cenu, un eh, arī mana nostāja sakrīt ar šo un arī kolēģi vidū ir skaidri jāteic, ka tiks izspēlēts arguments par banku un politisko krīzi, tiks teikts, ka šī krīze ir tik liela, ka tam visam vēl pietrūks tikai budžetārās krīzes. Mums ir jāsagatavojas un jābūt gataviem ar vairākumu šajā komitejā skaidri parādīt, ka mēs esam pret šādu argumentu, uh, mums ir jāteic, ka mēs iestājamies par 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju interesēm, un tas būs politisks arguments par labu tam, ka mēs nevēlamies uh, sliktāku risinājumu. Var gadīties, ka mums nāksies teikt nē, jo padoma nebūs gatava elastīgumam. Un vakar es eh, Frankfurtas Algimaina Cētunga izlasīju rakstu par daudzgadu finanšu schēmu, kur padomu bija norādījusi, ka jā, ja mēs nevarēsim vienoties, tad iespējams veto un Tad nebūs nekāda daudzgada finanšu schēmas, mēs veidosim tikai ikgadējos budžetus. Es domāju, ka mums par to vajadzētu precīzāk parunāt, ko tad īsti padomi varētu darīt. Un jā, jāteic, ka padomē jau pastāv iekšēja atkāpšanās pozīcija. Tāpat runājot par negatīvo vērtējumu, Mēs strādājam ar 13. gada budžeta augšējām robežām, un padome nav gatava pie tām pieturēties, kā tas bija arī ar 2012. gada budžetu. Var gadīties, eh, ka nav šī sastā budžeta projekta. Un var gadīties, ka vecie noteikumi vairs nedarbosies. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par šiem scenārijiem, un es labprāt uzklausītu kolēģi komentārus. Paldies. Juta. Ja, vielen dank. Paldies. Atgriežoties pie Helgas teiktā, arī līgumā ir paredzēts, ka spēles noteikumi tiek pagarināti ne tikai pēdējā gada augšējās robežas, bet arī kopējie noteikumi attiecībā uz šo daudzgadu finanšu schēmu. Šie noteikumi turpinās, un tas nozīmē, ka mums nebūs jādarbojas turpmāk bez noteikumiem. Runājot par pašu līdzekļiem, es saprotu, ka uh, šobrīd būtiski ir ieņēmumu daļa, bet mums ir uh, jātiek galā ar to, ko mēs visu laiku gribējām, proti tikt vaļā no visām atkāpēm. Un uh, otrā iespēja, kā jau jūs pieminējāt, otrais scenārijs, kā varētu notikt, proti Eiropas parlaments atteiktos no visām atkāpēm un mēs ķertos pie pašu līdzekļiem, bet uzklausot diskusijas, kas notiek padomē, un tas vairs nav nekāds noslēpums, gluži otrādi uh, nostājas tiek izplatītas. Uh, proti, ka atsevišķas dalību valstis ir pār atkāpēm un ir jaunas dalību valstis, kas arī piekop šo pašu pozīciju. Un uh, viņi drīzāk vēlas lielākas atkāpes nekā budžeta samazinājumu. Un es gribētu jautāt, kur tad ir uh, saprāts visā šajā risinājumā? Uh, Remers jau sacīja, ka uh, nē, viņi nav norādījuši, cik daudz tiks svītrots, bet viņi ir likuši saprast, ka komisijas priekšlikums mīnus 1% attiecībā uz administrācijas personālu katru gadu, ka šim, šim samazinājumam jāturpinās katru gadu. Un pretēji tam, ko mēs uh, visu laiku sludinām, uh, koplēmuma procedūra, daudzgadu finanšu schēma. Viņi ir uh, sarakstījuši, ko viņi vēlas reglamentēt administrācijas daļā, un uh, tas viss it kā ir jāiekļauj jaunajos statūtos. Eiropas parlamenta tieslietu komitejā jau sen ir pozīcija, ka par to, kur tad padomē vajadzētu iejaukties, un tagad mums ir jānonāk pie kopīgas nostājas. Nu tā nebūs. Es domāju, ka mums šajā situācijā ir jāpieskat, lai netiktu sajauktas dažādas lietas. Tālāk. Lai kā arī mēs sauktu to, kas tagad notiek, padome un daudzas dalībvalstis padomē regulāri vadās no tā, ka būs vēl pēdējā sarunu nakts. Kad mēs ieklausāmies, lasām protokolus, tad redzam, ka argumentēts tiek jau vadoties pēc tā, ka nedod Dievs, viss tiks atlikts uz pēdējo sarunu nakti. Tātad viņu prātā ir, ka arī šoreiz notiks tieši tāpat, kā tas ir noticis jau gadu desmitus iepriekš. Eiropas parlaments jau no paša sākuma ir sacījis, ka šāda rīcība ir labākais veids, kā iegūt parlamenta nē vārdu Es, kā agrākā Sura komitejas priekšsēdētāji, arī drīkstēju piedalīties e, šajā procesā. Es nezinu, kas bija priekšsēdētājs Raimers vai kāds cits, un viņš sacīja, ka tā, ka tā ir drošākā metode, kā iegūt parlamenta nē. Un kad tad beidzot tajā kāds ieklausīsies, šķiet, ka nekad. Tagad Salvadors manī neklausās, bet arī citi bija klāt, kas teica, mums ir vienkārši jāieklausās par Kipras prezidentūras piedāvājumu runājot. Viņa aicināja mūs apspriesties par šo sarunu pakotni. Un tika teikts, jā, ka ja summas ir tik mazas, tad ir vajadzīga lielāka fleksibilitāte, lielāks elastīgums. Pie kā tad mēs nonācām? Mums patiešām ir vajadzīgs elastīgums, un mēs nedrīkstam palikt pie komisijas pieejas. Tas būtu mūsu minimums Mēs jau no paša sākuma sacījām, ka komisija vēlas iesaldēt budžetu, un mēs nevaram tikt galā ar mūsu uzdevumiem, ja budžets ir iesaldēts. Elastīgumam ir jābūt, taču mūsu skaitļiem ir jābūt starp komisijas piedāvātajiem un tiem, par kuriem agrāk tika lemts parlamentā, un nekādā gadījumā šie skaitļi nedrīkst būt mazāki. Merci, Jutā. Goran. Paldies, Jutā. Goran, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi, jo principā piekrītu gan uh, Raimeram, gan Helgai. Tikai divi nelieli komentāri. Pirmais par skaitļiem. Diemžēl mums ir tieši tā pati problēma, kas jau mums bija diskusijā par uh, maksājumiem maksājuma apropriācijām. Es saprotu, ka tā ir politiska problēma, kas piesārņo debatas. Uh, Budžeta iesaldēšana var nozīmēt jebko. Es redzu, ka Lielbritānijas valdība aicina budžetu iesaldēt, bet viņi to saprot kā mīnus 200 miljārdu eiro. Es eh, saprotu, ka vismaz Lielbritānijas valdībai budžeta iesaldēšana nenozīmē iepriekšējā līmeņa saglabāšanu. Un ļoti bieži maksājumi un e, saistības tiek jaukti un tiek jauktas, e, teiksim, dažādas e, cenu kategorijas, kā piemēram konstantās cenas, mainīgās cenas. Katrā ziņā Varbūt, ka mums vajadzētu kaut kādā brīdī paskaidrot šīs lietas sabiedrībā, jo ja kāds cenšas sekot no sabiedrības šīm debatēm, tad es domāju, ka viņi nesaprot pilnīgi neko, un tā ir liela problēma. Tālāk Helga runāja par sliktāko iespējamo risinājumu. Jāsaka, mēs jau vairākus mēnešus to gaidījām, jo mēs zinām, ka ir dažas dalībvalsts, kurām rūp tikai samazinājums, citām rūp tikai lauksaimniecības politika, un vēl ir trešā valstu grupa, kurām rūp tikai sava daļa kohēzijas politikā. Līdz ar to mēs redzam, ka briest ļoti slikts kompromiss. Nu, šķiet, problēma ir tajā, ka mēs nedrīkstam tikai un vienīgi runāt par nākamā DFS līmeni, jārunā ir arī par DFS saturu. Vai tiešām dalība valstis grib tādu budžetu, kur galvenais samazinājums ir infrastruktūras projektiem, pētniecībai un izstrādēji, jo mums ir jārunā par šīm lietām atklāti, jo man šķiet, ka būs vienkārši katastrofāli, ja mēs iegūsim tādu budžetu, par kur neviens negribēs uzņemties atbildību. Nu, domāju, ka mums par to ir saulēcīgi jābrīdina dalību valsts un komisija, jo, jo vairāk budžets tiek samazināts, uh, jo lielāka ir varbūtība, ka katrs vilks seg uz savu pusi un nevienu neinteresēs izdevumi pirmajā uh, eh, izdevuma kategorijā. Paldies! Paldies, Goran Cidonī, lūdzu! Paldies! Es gribu piekrist Raimeram. Kīpras prezidentūras priekšlikums nav labs. Jo Ja Kipras prezidentūra gribēja visiem izdarīt pa labam, tad uh, ir iznācis tāds priekšlikums, kas nedara nevienam. Es negribu atkārtot iepriekš kolēģi minētos argumentus, bet mums ir jāpadomā, kā pamatot samazinājumu, inovāciju pasākumiem, izaugsmai un attīstībai, jo jāsaka, ka šādus samazinājumus ir ļoti grūti pamatot sabiedrībai. Tajā pat laikā es saprotu, ka tie, kuri vēlas būtiskas izmaiņas daudzgadu finanšu struktūrā, arī ir sarūktināti ar esošo priekšlikumu, jo te iet runa par eh, samazinājumiem bez jebkāda pamatojuma. Es esmu nobežījusies par to, kādai būtu jābūt parlamenta pozīcijai attiecībā uz finanšu elastību. Es eh, ar visu cieņu izturos pret šīm sarunām un sarunu vedējiem, bet elastība vairs nav tas, kas bija iepriekš situācijā, kad mums katru gadu Eiropas Savienības budžetā palika nauda, kas tika atmaksāta dalību valstīm. Tas ir pagājis, un tuvākajos gados uh, mums Eiropas Savienības budžetā gada beigās nebūs šādu pārpalikumu. Un ja elastība tiek saprasta kā resursu pārnešana uz tām jomām, kur tas ir vairāk nepieciešams, tad jāatcerās, ka patreiz mēs strādājam tik saspringtā situācijā, kad šī elastība ir jāsaprot pavisam citādi nekā iepriekš. Un es gribētu izvairīties no tādas situācijas, ka mēs esam gatavi uh, atteikties no savām prasībām par budžeta apmēru, iegūstot lielāku elastību. Tas vairs nav pievilcīgi. Es domāju, ka mums ir jāfokusējas uz budžeta apmēru, bet ne jau tādēļ, lai realizētu savu vēlmi par tādu budžetu, kāds ir atrunāts garīgas ziņojumā, bet lai varētu izpildīt tās saistības, eh, ko esam uzņēmušies, pieņemot, eh, piemēram, Lisabonas nolīgumu. Un jāsaka, ka mums ir vesela rinda eh, mērķu, ko esam noformulējuši arī kopā ar padomu Bet gribētu atgādināt, ka šī elastība nedos mums manevrēšanas iespējas, jo šādu manevru nebūs un šādas brīvas naudas nebūs. Un es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par parlamenta tiesībām, jo tiesības nenozīmē atteikties uh, no parlamenta tiesībām un uh, atstāt visu komisijas rokās, lai tā, tā visu atrisinātu pēdējā minūtē. Katrā ziņā mums tas būtu jāatgādina saviem partneriem komisijā un padomē. Šis niecīgais budžets par ko mēs runājam, patiesībā ir tikai mazāk nekā viens procents no kopējā nacionālā ienākuma visām 27 dalībvalstīm, un ņemot vērā to, kādu uzdevumu Eiropas Savienībai ir un kādus uzdevumus dalībvalsts ir deleģējušas Eiropas Savienībai, tad es domāju, ka situācija ir tiešām sarūktinoša. Un es domāju, ka mēs bieži esam kā Eiropa Eiropas iekšējās politikas ķīlnieki, jo iznāk tā, ka Eiropa ir atbildīga par visu negatīvo, par, sākot ar sliktu laiku un beidzot ar sliktiem iekšējiem lēmumiem. Tā kā es gribētu aicināt atgriezties pie komisijas priekšlikuma, pie tā, par ko runājām šeit parlamentā, un es turēties pret Kipras prezidentūras piedāvājumu kā provokāciju un mēģinājumu visus aizkaitināt. Paldies, Cidonija Alda Lūdzu! Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria. Uh... Paldies, priekšstādātāja kungs. Negribu atkārtot to, kas jau ir ticis pateikts. Es piekrītu tad, kad kolēģi saka, ka budžets, kas balstīts uz vienu procentu no IKP, ir absolūti nepietiekams, bet es gribētu vēl ko piebilst. Vajag uzņemties mums atbildību, kad mēs pieņemsim lēmumu šajās sarunās. Pirmām kārtām Man jāsaka, esmu samērā šokēta, ka starp mums deputātiem parlamentā, kas demokrātiski un leģitīmi ievēlēti, mēs runājam par tiešajiem maksātājiem un valstīm izmantotājām Eiropas Savienībā. Manuprāt, šeit vajadzētu ļoti uzmanīgi pieiet tiem terminiem, ko mēs savā starpā runājam un izmantojam. Un tā tad lēmumi būs ļoti svarīgi, un līdz novembra beigām mums ir jāvienojas par izvēli nākotnēji Un te mums ir jāuzņemas savā atbildība. Es to jau teicu debātēs par 2013. gada budžetu, bet atkārtošu. Es domāju, ka parlamentam pietrūks drosmes, pietrūkst ambīciju, lai pieliktu punktu stingras taupības politikai, ko pieņem valdības, kas tiek pieņemta Eiropas samitā, un mūsu parlamentam jābūt daudz ambiciozākam runājot par budžetu un daudzgadu finanšu schēmu. Ja mēs nebūsim ambiciozāki, mm, pastāv risks, ka mēs mm, būsim zem DFS līmeņa, iepriekšējā līmeņa, kas būtu slikts rādītājs. Tas būtu ļoti kaitējoši gan daudzgada finanšu schēmai, gan investīcijām, kas mums nepieciešamas, lai radītu darba vietas, lai finansētu pētniecību, lai finansētu projektus pilsoniskās sabiedrības jomā. Valdības par to daudz runā par visiem šiem jautājumiem, bet nekas netiek darīts. Un ir absolūti nepieciešams, lai kaut kas tiktu darīts Eiropas pilsoņu labā, ko, ko smagi skārusi krīze, un mums vajag būt drosmīgākiem. Aldāt, völlig recht. Jā, Aldam ir taisnība. Mums noteikti ir jābūt spējīgiem atbildēt eh, nodokļu maksātājiem, kā tad Eiropas parlaments rīkojas ar viņu naudu. Un noteikti jāteic, ka tā nav dalība valstu nauda, tā ir 500 eh, miljonu Eiropas iedzīvotāju nauda, kas tiek pārvaldīta. Un eh, dalība valstis ir tās, kas aizstāv šo naudu, kam tā ir uzticēta. Un ir dalība valstis, kas maksā vairāk, un tās, kas saņem vairāk, nevajag to noliegt. Uh, Un šī diskusija nedrīkst uh, virzīties kaut kādā saldo virzienā, jo Eiropas Savienības pievienotā vērtība nav izsakām tikai monetāri, nē, tās vērtība ir sarunās, tās vērtība ir sadarbībā, un, uh, protams, mums ir jāraugās, lai diskusijas, kas notiek dalību valstīs, arī atbilst uh, zināmam garam, gaisotnei, Un Eiropā šobrīd ir jārunā par šo daudzgadu finanšu schēmu, jo citādi nebūs iespējams panākt vienošanos, ja iesaistītās institūcijas nebūs spējīgas rīkoties. Un tāpat es, eh, mans viedoklis atšķiras no kolēģis Sidonijas viedokļa. Uh, Es mm, domāju, ka pastāv. Jāteic, ka te runa par 1% uh, nacionālā koprodukta, un uh, sarunām ir vajadzīgi zinām ietver nosacījumi, ir jābūt robežām, kuras nedrīkst pārkāpt, un 1% robeža, tas ir tas, par ko dalība valstis ir gatavs runāt, un Gorans piekritīs, ka uh, viens procents, uh, mēs nevaram runāt par vienu procentu, ja tiek svītroti 200 uh, miljārdi. Kā tad mēs ar dalību valstīm varam vienoties par saprātīgu risinājumu? Jau agrāk uh, tika runāts par kādu scenāriju, kas uh, negluži tiek atbalstīts no dalību valstu puses. Proti, ka parlaments sarunās uh, iestātos par to, ka šie no dalību valstīm atpakaļ plūstošie līdzekļi paliktu budžetā un tiktu paredzēti nākamajiem gadiem. Tas nozīmē lielāku mūsu puses plānošanā, jo mēs atbildīgāk uh, paredzētu budžeta līdzekļu plānošanu, mēs atbildīgāk veidotu budžeta posteņus, piemēram, attiecībā uz Galileo un citiem projektiem. Man personīgi būtu interesanti vienoties par kādam augšējām robežām un Es teiktu, ka mums ir jābūt spējīgiem rīkoties, ir jābūt spējīgiem paiet pretī dalību valstīm, un arī no viņu puses tā nedrīkst būt nekāda vienvirziena iela, jo citādi šis daudzgad finanšu ietvers cietīs neveiksmi Dalība valsts ir piesaistītas līdzekļiem no struktūra fondiem, no kohēzija fondiem, no lauksaimniecības finansējuma. Un mēs nedrīkstam pieiet bezatbildīgi šīm sarunām. Mūsu atbildība dalību valstu atbildība nav saistīta, dalību valstu atbildība iedzīvotāju priekšā nav saistīta ar daudzgadu finanšu schēmas eh, finansējumu, bet drīzāk ar to, kādus projektus tās ir spējīgas iznot kopā ar Eiropas Savienību. Paldies! Merci. Derek Bogan. Eh, paldies, eh, Dereks Vons. Yeah, uh, thanks, yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušo nedēļu pēc uh, Britu apakšpalātas balsojuma es jūtos bezmaz vai vainīgs, bet uh, savajā aizstāvībai teikšu, ka es esmu no Velsas. Un uh, un uh, līdz ar to mans skatījums uz Eiropas Savienības budžetu atšķiras. Velse noteikti balsot par pieklājīgu Eiropas Savienības budžetu, jo īpaši pēc uh, lēmumu stimulēt darba vietas uh, pirmajā izdevuma kategorijā bet, diemžēl, ne jau Velsas valdība sēdēs pie sarunu galda, tā būs apvienotās karalistas valdība, un tā ir problēma arī mums. Šķiet, ka pēc uh, pārstāvi palātas balsojuma pagājušajā nedēļā Dēvids Kamerons draudēja uzlikt veto, un šie draudi ir kļuvuši reālāki nekā agrāk, un, manuprāt, tas liecina par viņa vājumu, par viņa izgāšanos, par viņa nespēju veidot kopsaucējus, par to, ka viņam nav draugu pie sarunu galda, un uh, es uzskatu, ka viņa draudi par veto sarunu sākšanai ir izgāšanās. Jautājums man ir tāds, ko mēs varētu izmantot kā pieturpunktus sarunās, un šajā situācijā pieturpunkti ir divi. Viens ir eh, šis eh, atkāpju jautājums. Tātad atmaksas jautājums. To mums noteikti vajadzētu iekļaut sarunās. Apvienotā karalists nevēlas piekāpties šajā jautājumā, un eh, ja apvienotā karaliste patur šo punktu, tad mums vajadzētu kaut ko saņemt pretī, varbūt ievērojamu Eiropas Savienības budžeta pieaugumu. Otrakārt, jārunā par bāzes līniju. Un eh, jāteic, ka mēs izmantojam atšķirīgas bāzes līnijas. Ik viens strīdas, viņi vēlas iesaldēšanu, bet, eh, manuprāt, eh, vajadzētu būt zināmam elastīgumam sarunās par to, kāda tad īsti ir šī bāzes līnija. Un uh, to nedrīkst izlemt kaut kādās uh, vakariņās, tas ir jālem sarunu ceļā. Un uh, ir jārunā ar apvienoto karalistu un dalību valstīm par to, kāds tad ir šis bāzes līnijas skaitlis, tas būtu pamats kompromisam. Un uh, es domāju, ka tad nevienam nevajad, nevajadzētu doties prom no sarunām ar zaudējumu sajūtu. Jā, es jau baidījos, ka tā būs. Uh, désolé, I'd like to make just two points. Es vēlētos uh, paust tikai divas lietas. Runājot par apvienotās karalistes uh, situāciju, tas ir vienprātīgs uh, lēmums, uh, un uh, tā nav tāda kārts, ko izspēlēt atvaino Derek. Otrakārt jāteic, ka savas partijas vārdā, kas balsoja ar 53 balsīm par Eiropas Savienības atstāšanu, tā nav jūsu partija, tā ir leiboristu partija, kas vēlas reālus samazinājumus, un jūs nevarat to pieprasīt eh, publiski pazemojot premjerministru, kas eh, kam jāpiedalās sarunās. Varbūt jūs nākamnedēļ varētu mums pastāstīt, uh, ka, vai tiešām jūs vēlaties samazinājumus, jo es tos neatbalstu. Voilà. Nous n'allons pas ouvrir. Mēs te nesāksim tagad debates uh, Britu starpā. Nu, it īpaši strīdu starp uh, eh, Angļiem un Velsiešiem. Es esmu par uh, apvienotās karalistes vienotību. Rīšana. Uh hartelijke ondersteuning. Paldies, priekšstādātāji. gribētu atbalstīt Britu premjeru Kameronu un gribētu sveikt arī Kipru, kas pašlaik ir prezidējošā valsts padomē. Es domāju, ka Kipra ir veikusi lielisku darbu runājot par līdzekļu ekonomēšanu. Šodien mēs esam saņēmuši revīzijas palātas ziņojumu par 2011. gadu, un šis ziņojums sniedz ļoti interesantu informāciju. Proti nav pietiekama pamatojuma 2011. gada izdevumiem. Revīzijas palātas, palātas secinājumi ir interesanti. Pievienotā vērtība Eiropā daudziem projektiem ir bijusi tuva nulē, un otrām kārtām ziņojumā nekāda uzmanība praktiski netiek pievērsta līdzekļu ekonomijai un efektivitātei. Ja reiz revīzijas palāta gadu pēc gada izdara šādas secinājumus, tad mūsu komitējai par to vajadzētu padomāt sarunu procesā. Mums ir jābūt ekonomiskiem un efektīviem, un tādā gadījumā revīzijas palāta sekos mūsu viedoklim, un tas būs ļoti labi Eiropas pilsoņiem, kas būs mums ļoti pateicīgi. Paldies, Hartung, eh, Dominika Rikē. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es neaizmirstu, ka mēs esam budžeta komitejā, un es teiktu, ka ļoti uzmanīgi uzklausīju visu, kas tika teikts, un varu parakstīties zem vispārējā mulsuma. Eh, attiecībā uz formu kam Franči vienmēr pievērš ļoti lielu uzmanību. Un šeit attiecībās ar padomu ir jautājums par formas pieklājību, nu, bet tas neatiecas uz uh, būtību. Uh, nu, tā kā uh, referents uh, var redzēt skaidri, kas notiek, nu, tad mēs esam ārpus visiem priekšlikumiem. Uh, bet es gribēju izteikt kādu piezīmi priekšstādātājs, kā parasti, lieliski izteica sākotnējās piezīmes, sakot, ka uh, balsojums par budžetu ir vispolitiskākais akts šādā asamblējā. Be, bet es domāju, ka mēs nerunājam par politiku, mēs runājam par budžetu. Mēs pildām savu lomu, bet budžets, par ko mēs debatējam, ar pasākumiem un priekšlikumiem par elastību, ko nedrīkst aizmirst, un es tam piekrītu, par pašu resursiem, uh, par interešu aizstāvību un tā tālāk, tas līdzās grāmatvedības vajadzībām, nu, protams, nedrīkst mūs novirzīt no debatēm par būtību. Debates ar padomu ir nedaudz šizofrēniskas. Šizofrēnija nozīmē, ka kādam ir divas personības. Viņš ir pārliecināts, ka viņš eh, neatbilst tā realitāte, ar ko saskaras. Un eh, tas noved pie smagas uzvedības, un to, to es redzu padomjas gadījumā. No vienas puses ir diskurss par nepieciešamību pēc vairāk Eiropas. Un tas tiek izdarīts kā secinājums no iepriekšējiem lēmumiem par vienoto valūtu, vienoto tirgu un tā tālāk, un no otras puses budžeta dezintegrācija, kas tiek piedāvāta. Galvenais integrācijas instruments ir budžets. No vienas puses mēs varam uzskatīt, ka dalību valstis padara Eiropas budžetu par kaut ko, kas ir pielāgojams valstu budžetiem Un visi lauksaimnieki, lauksaimnieku grupas, kohēzijas grupas, uh, grupa no tiem, kas eh, neko nesaka, bet tomēr kaut ko domā, visas sevi pozicionē attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu, kā to pielāgot. Un tas pats attiecas uz politiku. Ja jūs uzklausīsiet politiskās runas kādā dalību valstīs, tad Eiropas Savienība par visu ir atbildīga. Tā vienmēr ir grēkāzis. Nu, Eh, nu, eh, citos gadījumos tā cerību nesēja un tā tālāk, un vēl citos gadījumos mēs redzam, ka vienlaikus ir priekšlikumi ar politisku vīziju, bet eh, kas neatbilst budžeta vīzijai. Bet priekšsēdētāja kungs piekrītot satraukumam un lielākajai daļai priekšlikumu, kas izteikti, bet es tomēr jautāju, vai parlamentam nevajadzētu organizēt politiskas debates par eh, Eiropas Savienības politiku un budžetu, lai neatstātu padomē iespēju izteikties par nākotnes politiku Eiropā. Un no otras puses debates par budžetu ir, eh, ir, ir eh, politiskā, ar politiskām izpausmēm. Es domāju, ka budžeta komitijai piekrītot uh, tehniskās pārvaldības problēmām vajadzētu būt stingrai, bet vienlaikus vajadzētu arī brīdināt visas uh, parlamentārās iestādes par to, ka ir nepieciešamas politiskās debates eh, saistībā ar budžetu. Merci. Paldies, eh, Dominika. Jānis Olbrikts. Yes, uh, to... Priekšsēdētāji, es gribētu vaicāt par mūsu sarunu vedēju taktiku. Un eh, viens jautājums Raimondam ir, kāda būs parlamenta situācija, ja padome piekritīs DFS jautājumā, un kas būs tad, ja viņi nepiekritīs? Tad kāda ir scenārija? Nu, es gribēju patiesībā vaicāt, kur situācija mums ir labāka, jo te ir jāskatās arī ilgtermiņā. Otrs jautājums. Es joprojām nesaprotu, ko mēs domājam sakot, ka nav obligāti jāakceptē DFS, jo ir citas tiesiskās iespējas. Viena 12. tas ir skaidrs, bet es saprotu, ka parlamenta priekšsēdētājs Šulca kungs meklē iespēju pagarināt esošo regulējumu. Katrā ziņā vai mums ir reāla alternatīva, vai arī tā ir tikai teorētiska alternatīva. Jo es domāju, ka mūsu komitejā ir nepieciešama skaidra atbild uz jautājumu, vai vispār ir iespējams neapstiprināt DFS un vai ir iespējams realizēt eh, daudzgadu politiku šādos apstākļos. Paldies! Eh, iespējams, es varētu atbildēt par Raimera kā referenta kontroli. Ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Nevajag atbildēt publiski uz to. Labi? Nu, cik tālu jūs esat gatavi iet hipotēzē? Ja? Nu, tad neatbildēsim šeit. Otrais jautājums. Ja mēs lieliski varam gaidīt vienu vai maksimums divus gadus, lai vienātos, vienotos par tālāko. Ir juridisks pētījums, kas ir, ko priekšstādātājs Šulcs ir pasūtījis, mums ir secinājumi, kas plaši ir izplatīti, jūs varat ar tiem iepazīties. Pagātnē tā jau ir noticis, tas ir gana vienkārši un ir skaidrs, ka gadījumā, ja pati padome, neatkarīgi no eh, parlamenta nostājas, nenonāks pie vienošanās līdz šī gada beigām, līdz 2012. gada beigām, tad padome to atliks līdz 2013. gada rudenim, lai turpinātu sarunas. Acim redzamu iemeslu dēļ, jo dažās lielās dalībvalstīs ir gaidāmas vēlēšanas. Un tas ir jāņem vērā. Pašlaik mēs neesam tādā situācijā mēs davām visu, lai būtu politiska vienošanās, ja iespējams jau novembra Eiropa padomē un jebkurā gadījumā decembrī, bet vajag sagatavoties hipotēzē, kas nebūtu, nebūtu katastrofiska, ka mums vienošanās tomēr nebūs. Dažas personīga rakstura piebildes. Pie Tas, kas mani iespaido, tas ir tas, ka līdz šim valstu un valdību vadītāji nepiešķir nekādu uzmanību Eiropas Savienības budžeta problēmām. Viņuprāt, tas ir jautājums, kas viņus garlaiko. Viņi tajā neredz nekādu interesi. Garlaikojas viņu budžeta ministri, jo kamēr nav pašu resursi, jā, un tad tie eh, valsts līdzekļi, kas tiek, tiek izmantoti, un no otras puses tā ir ļoti tehniska lieta, vismaz tā izskatās, kaut arī pēc būtības ir politiska, un pēc būtības viņi skatās uz Eiropas Savienības budžetu kā tādu vēsturisku pieminekli, reliktu, pagātnes reliktu. Šis budžets ir iesaldēts jau vairāk, daudzus gadus viena procenta IKP līmenī, un es jau teicu plenāras sēdē, un var atkārtot, jo, jo grūtākas ir sarunas, un jo vairāk ir to, kas sēž pie galda, jo vienkāršāks ir kompromiss, uh, pie kura var nonākt, lai turpinātu to, ko mēs esam darījuši jau vairāku gadu garumā. Nu, uh, me, visi redz, ka ar to var iztikt, nu, tad tas visiem ir pieņemams. Un tad būtisks risks šajās sarunās ir tas, ka mēs nonākam pie tā, ka saglabājam to pašu summu, to pašu sadali, to pašu finansējumu Eiropas Savienības budžetā kā iepriekšējos gados. Tā ir, uh, nu, dabīgā slīpne varbūt. Un tas, kas garlaiko valstu un valdību vadītājus, kā jau vairāk no jums ir teikuši, tas nozīmē, ka tiks meklētas tādas valsts patmīlas izpausmes, lai atgriežoties gal, eh, galvaspilsētā, varētu teikt, es vinnēju tur, kur bija mana prioritāte. Dažām valstīm tās ir atmaksas, Citām manējai, piemēram, acīm redzot, lauksaimniecības budžeta summa, citiem tie būs kohēzijas līdzekļi, tos, to apjoms. Bet, ja mēs paliekam šādā LOS loģikā, 2020. gadā Eiropas Savienība nonāks pie budžeta, kas bija paredzēts uh, 1980. gadam, un tā būs pilnīga kolektīva izgāšanās. Bet tik tiešām vispirmām kārtām pūles, ko mēs esam pielikuši un ko vajag saglabāt, tas ir likt saprast valstu un valdību vadītājiem, ka tas nav garlaicīgs jautājums, ka tas nav sekundārs jautājums, ka tas nav jautājums, kur viss ir iesaldēts, summas un sadalījums, ka realitāte tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs visu atkausēsim. Un izmantosim Eiropas Savienības budžetu, lai finansētu to uh, politiku, kādu mums uh, darbojas. Hartonga kungam ir taisnība, kad viņš saka, ka uh, ir politikas jomas, kur nauda ir slikti izmantot, mums ir jādarbojas, jāfinansē tās jomas, kas labi darbojas, nepieciešams piešķirt jaunu kompetenci saskaņā ar Lisabonas līgumu, uh, joprojām nav pietiekama finansējuma un vajag finansēt visu, kas attiecas uh, uz konkurēt spēju un inovācijām, un tas ir šokējoši, ka, ja mēs konstatējam, ka Kipras prezidentūras priekšlikumi salīdzinot ar Eiropas komisijas skaitļiem un būtiskas samazinājums būtu tieši kategorijā 1A. Tas ir diezgan ekstravagants pieejams. Tas ir gluži pretēji eh, tam, kā mēs gatavotos nākotnē. Otra piezīme. Uh, esmu spiests konstatēt, ka līdz šim attiecībās ar padomi un plašsaziņas līdzekļiem, kas par to interesējas, Eiropas parlaments nav būtiskākais spēlētājs. Viņam ir otrā plāna loma. Un nekur es nelasu, ā, šajās sarunās uh, tiks prasīts tas, ko saka Eiropas uh, parlaments, un tāpēc valdībām jābūt uzmanīgām. Nē. Sarunas, par ko runā plašsaziņas līdzekļi, par ko runā padomis uh, kuloros, tad tur tiek minētas tās vai citas lielās valstis, tās vai citas ietekmīgās valdības. Un it īpaši viena valsts, kas jau te tika piesaukta, kas šajā sarunās ir diezgan dīvainā pozīcijā. Un, manuprāt, mums vajadzētu parādīt, ka tur ir iekšējais pretrunas. Jo no vienas puses vadītājs saka, nu, caur eh, balsojumu parlamentā, kas ir svarīgs, saka, ka vajag samazināt Eiropas Savienības eh, budžetu. Iesaldēšana vien nepietiek, un tā pašā laikā saka, ka līdz 2015. gadam viņi grib uh, par jaunu vēst sarunas eh, savas valsts attiecībām ar Eiropas Savienību. Un šī pozīcija nav paciešama, tas ir blefs, un tas ir jāatmasko. Nevar teikt vienlaikus, ziniet, es esmu nepie, uh, neapmierināts šai klubā, un pēc diviem, trim gadiem es no tā grasos izstāties. Es piedāvāju saviem draugiem to darīt, un tā pašā laikā es vēlos, lai klubs kaut arī bez manis samazināt savus finanšu līdzekļus. Tas nav iespējams. Ja mēs piedalāmies sarunās par kluba finanšu līdzekļiem līdz 2015. gadam, tad tas nozīmē, ka mēs apņemamies tajā būt vismaz līdz 2015. gadam. Ir problēma. Es personīgi uzskatu, ka šāda nostāja, kādu ieņēmusi viena no nozīmīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm, prasa, lai Eiropas parlaments ieņemtu simetrisku nostāju. Simetriski tas nozīmē pretējā virzienā, jo tas, kas notiek, un es to apzinos, sākot divpusējās sarunas ar padomi, no padomes puses šī ļoti negatīvā nostāja kāda ir vienam sarunu partnerim, ļoti, tas ļoti ietekmē, un e, vēlamies iet uz priekšu, lai izvairītos no veto. Un galu galā mēs nonāksim pie tā, ka būs Eiropas Savienības budžets 2020. gadā, kura summa būs noteikta tādā līmenī, ko, ko noteik, kas ir pieņemams valstī, kas vairs nav dalībvalsts. Nu, var izrādīties tāda situācija, bet tas ir kaut kas neiespējams. Es nedaudz pārspīlēju. Es, ne, es nenosaucu šo valsti. Es atvainojos, Alen, mēs ar mūsu premjerministru eh, nekādā gadījumā negrasāmies izstāties no Eiropas Savienības. Tā, tādas domas nav. Pieņēmu zināšanai. Bet tas, kas ir skaidrs, skaidrs ir tas, ka ja sarunas notiek, un sarunu centrs ir starp eh, valstīm, kas ir better spending, kas grib izdarīt mazāk un bez, un vienu valsti, kas prasa vēl mazāk, nu tad rezultāts eh, nebūs labs. Ja nebūs spēcīgas reakcijas no kohēzijas valstīm no vienas puses un Eiropas parlamenta no otras puses, un ja Eiropas parlaments skaidri neparādīs, ieņemot nostāju, un, protams, balsojot, kas ir paredzēta, lai izmantotu veto tiesības, kādas mums ir, tāpat kā jebkurai no 28 iesaistītājiem dalību valstīm, tad rezultāts būs absolūti tāds, kas liek vilties es atsaucu varbūt nedaudz savu pārsteidzīgo spriedumu, ko es izteicu par dažu valstu nodomiem, bet runājot par sarunu līdzsvaru, es domāju, ka šī analīze paliek spēkā. Protams, ir nepieciešams, lai skaitļu sadalījums tiktu veikts tādā veidā, lai mēs visi vestu sarunas par vieniem un tom, tiem pašiem skaitļiem. E, par to jāparūpēs man rompējiem un viņa līdzstrādniekiem. No paša sākuma mēs strādājam balstoties uz komisijas skaitļiem. 2011. gads ir paņemts un, protams, vajag turpināt šādā veidā. Un jānodala un diemžēl plašsaziņas līdzekļi to nesaprot, jānošķir maksimālā vērtība un reālais budžets. Mēs vedam sarunas par maksimālo vērtību. Un, ja mēs runājam par 2014. un 2015. gada maksim, budžeta maksimālo vērtību, tad tas nenozīmē, ka reālais budžets tāds arī būs. Un es domāju, ka tā kā uzstāja Raimers, mums vajag no sarunu sākuma jau atgādināt kaut vai simto reizi, bet tas ir ļoti svarīgi. Un priekšsēdētājiem Šulcam tas jāpasaka Eiropadomjas sākumā, jāpasaka, ka ir šī problēma ar juridisko pamatu. Un parlaments nevar dot savu piekrišanu dokumentam, kas lemtu par regulas saturu, kuras pieņemšana notiktu koplēmuma procedūrā. Tas ir svarīgi. Tā ir politika. Un taktiskie argumenti ļoti svarīgi, jo šeit mēs esam pilnīgi leģitīmi, kad atsakāmies, kad tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, ko veids valstu un valdību vadītāji, kuriem nav juridiskās kapacitātes to darīt. Runāt par budžeta apjomu. Jāatzinās tomēr, ka Mēs par, mēs par to debatējam tādā līmenī, nu, tā starpība viedokļos. Nu, es atlikšu malā pašlaik Britu nostāju, bet vi atšķirības viedokļos ir uh, piecas desmit tūkstošās daļas no IKP. Tik tālu nu mēs esam. Vai valdības radīs smagu krīzi savā starpā un attiecībās ar parlamentu 50 tūkstošo daļu dēļ. Tā pašā laikā ir izdevies vienoties par Eiropas stabilitātes mehānismu 700 miljardi, un kad bija nepieciešams glābt bankas un automobīļu rūpniecību, arī, eh, tur arī bija simtiem miljardu eiro, par ko vienojās. Un es domāju, ka mums nevajadzētu būt kādam, kaut kādam kompleksam, lai pamatoti aizstāvētu savu nostāju, tad, kad šī starpība viedokļos ir ierobežota. Piebildīšu, ka attiecībā uz valstīm, kas uzstāv uz iesaldēšanu, galvenais arguments ir tāds, ka vajag Eiropai parādīt piemēru, Un ekonomiskā pieliktās pūles, ko mēs katrs devām savā valstī, ir tādas, kam jābūt arī Eiropas līmenī. To mēs, tādu loģiku mēs varam akceptēt. Mēs akceptējam 2011. 2012. gada budžetā. Un tagad mēs vedam sarunas par to, kā mēs piemērosim, nu ne, nevis akceptēsim, kā mēs to um, piemērosim 2013. gada budžetā. Bet neviena valdība no tām, kas to saka, nav pasludinājusi valsts budžeta iesaldēšanu uz desmit gadiem. Lūk, to mēs redzam. Viņi gribētu, lai mēs iesaldējam līdz 2000. gadam, no 2010. līdz 2020. desmit gadi, bet neviena no valdībām šādas saistības nav uzņēmusies, jo, protams, sankcijas būtu ļoti smagas jau nākamajās vēlēšanās. Tas nozīmē, ka visas dalība valstis pats stingrākās strādā balstoties uz hipotēzi, ka 13., 14., 15. gadā mēs atgriezīsimies pie normālas budžeta situācijas, gandrīz izsvērtas, un varēs atkal atsākt normālu budžeta dzīvi, normālu ekonomikas dzīvi, un tā kā šeit runāja par periodu no 2014. līdz 2020. gadam, ļoti labi varētu būt arī apropriāciju evolūcija, kas ļautu nonākt pie globālajām summām, ko piedāvā Eiropas komisija, ņemt vērā to apstākli, ka pirmie gadi, nu tiešām ņemot vērā to, ka mēs uh, tiekam finansēti balstoties uz valstu budžetiem, nevar palielināt budžetu, bet otrajā daļā to, protams, varētu darīt vairāk. Un tas ir papildu arguments, lai pamatotu jaunu pašu līdzekļu ieviešanu, pat pašu resursiem runājot. Ķīlis, kas šeit ir iesists, attiecas uz eh, koriģējošo mehānismu un atmaksām. Jo te ir skaidrs, ka valstis, kas var izmantot atmaksu, eh, grib to saglabāt. Un es pilnībā saprotu to, ko saka mūsu britu draugi par šo jautājumu. Bet ir nemazāk skaidrs, ka tās valstis, kas maksā eh, pilnīgi nenormālu summu eh, no, no savas nacionālās bagātības, lai šāda atmaksa notiktu, vairs to nevar akceptēt. Un to pasaka, jebkurā gadījumā atmaksas princips tiks modificēts. Tas tiks modificēts drīzāk ne jau, lai samazinātu nu, vienkārši lai svītrotu, bet lai padarītu par vispārīgu šo principu visām valstīm, kas ir tieši ieguldīti, tiešie maksātāji. Tāda ir jēga Eiropas komisijas publicētajam dokumentam, kā pielikums Kipras prezidentūras sagatavotajā dokumentā par koriģējošajiem mehānismiem. Un ja mēs vispārinām atmaksas, Nu, tad jautājums par to, kur, eh, kur būs nauda Eiropas Savienības budžetā. Tā tad ir vajadzīgi paši resursi. Es piekritu, piekrītu Žana Lika pesimismam, um, eh, kurš varbūt tagad ir eh, domā, mainījis savu izskatu un pārģērbies, bet jāņem vērā, ka neatkarīgi no parlamenta uzstājības, Tagad ir virkne valdību, kas ir ieņēmušas tādu nostāju, ka at saviem nodokļu maksātājiem tās nevar pamatot, ka vēl papildus viņu maksājumiem Eiropas Savienības budžetā viņi maksā par atmaksu eh, apvienotāju karalistē un citām valstīm. Un pēdējais elements. No taktikas viedokļa raugoties, mums, protams, ir jādomā, bet ne jau šādā sastāvā kā šeit un publiski, bet jāsaprot, kā valstis ved sarunas savā starpā, kad mēs nonākam pie galvenajiem jautājumiem. Valsts, kurā ir sešas prioritātes, visas šīs sešas prioritātes neaizstāvēs vienādi tā skatās, kādas ir citu prioritātes. Un 27 valstu vidu ir tie, kas dedzīgi aizstāv kohēziju. Viena valsts, kurā ir vairākas prioritātes kohēzijā, var atstāt citu, cīnīties pirmajās rindās par kohēziju nu, varbūt vismaz par kādu prioritāti, ko mazāk aizstāv citi. Kad mums būs nedaudz precīzāka nostāja, ne, precīzāka informācija par visu nostājām, izstrādājot mūsu taktiku, jāņem vērā, eh, uz kuriem elementiem mēs īpaši spiedīsim. Uh, Eh, pret kuriem pretinieka vājajiem punktiem mēs vērsīsim savu kavalēriju vai eh, artilēriju. Pagaidām ir dažas norādes caur darbiem korepērā, bet pagaidām tas vēl nav pietiekami precīzi, jo valstis vēl nav precizējuši savu nostāju. Ir nepieciešams īstajā brīdī mums tomēr zināt, uz kurieni šaut kādā virzienā. Lūk, eh, gribi kaut ko piebilst, Raimer? Nur ganz <clears throat> kurz, ähm, Herr Vorsitzender. Jā, īsumā, priekšsēdētāji. Es domāju, runājot par budžeta disciplīnu, Eiropas Savienības budžets neko nebūtu jāsalīdzina. Es uh, uh raugos, kā attīstās notikums saistībā ar pašu līdzekļu augšējo robežu kopš 90. Skatos, kā veidojas augšējā robeža attiecībā uz maksājumiem daudzgad finanšu schēmai līdz pat šodienai. Un uh, tas nozīmē, ka principā kaut arī mēs esam tikuši galā ar finanšu izaicinājumiem, ko radīja paplašināšanās uz austrumiem. Eiropas Savienības budžets ir eh, pieaudzis mm, salīdzinoši maz, un ja mēs paraugāmies mm, uz 90. gadiem, kad uh, uz tiem izveiktiem maksājumiem tajā periodā, tad jāteic, ka kaut arī Eiropas Savienība kļuva lielāka, tad uh, šie veiktie maksājumi eh, liecina par zinām attīstību, un mēs nedrīkstam atstāt novārtā budžeta disciplīnu. Mēs nedrīkstam kļūt arī par savu procedūru upuriem. Es vēlos atgādināt jūs, uh, atgādināt jums, um, ko sacīja Vācijas uh, revīzijas uh, palātas priekšsādātājs bijušais priekšsēdētājs. Viņš sacīja, ka jā, ka lielākā daļa dalību valstu uh, varētu zaudēt uh, uzticēšanos, un mums ir uh, jāraugās, ko tad īsti mēs varam darīt šajā situācijā. Tālāk runājot par to pašu elastīgumu. Es apzināti runāju par uh, visaptverošu elastīgumu, un uh, arī Sidonija to pieminēja. Un uh, Jā, runājot par šo visaptverošo elastīgumu, te ir runa ne tikai par līdzšinējo struktūru elastīgumu, bet gan par to, ka mēs varētu piedāvāt uh, vispārēju pakotni ar zināmiem uzsvariem, eh, iespējamībām un uh, līdzekļu pielietojumu nākotnē. Juta jau pareizi norādīja, ka pārvaldības kategorijas un citas kategorijas mm, nedrīkst eh, tikt eh, definētas eh, iepriekš, ka tās ir jāskata kontekstā. Un, ja padomēji izdosies rast, jautājums, vai kā mums būtu labāk, vai tas, ka padomē izdotos rast risinājumu, vai ja padomē neizdotos rast nekādu risinājumu. Es eh, ļoti labi atceros 2007. un 2008. gadu, kad tika runāts par pārtikas instrumenta izstrādi, un arī komisija iestājās par uh, budžeta procedūru, kas uh, mm, par savu budžeta procedūru un uh, Gadījumā, ja budžeta sarunas eh, izgāstos, līgums skaidri norāda, kas notiks, eh, ir paredzēts risinājums, tomēr mēs visi esam pārņemti ar Eiropas Savienības uh, sadarbības garu un zinām arī 312. panta 5. punktu. Un uh, mums ir skaidri arī jānosaka atbildība Taču, ja ir jāstrādā ar citiem skaitļiem nekā tie, kas ir paredzēti komisijas priekšlikumā un sūra ziņojumā, tad vienkārši ir jāstrādā ar citiem skaitļiem. Tomēr ir iespējams runāt arī par tiesisko pamatojumu, darīt to, kas darāms. Zināmās kategorijās varbūt šis darbs varētu būt vieglāks nekā citās. Un sarežģījumus eh, var risināt eh, ar starpinstitūciju vienošanos, iztenot zināmas pagarinājumus tur, kur citādāk nevar rīkoties. Ir bijuši gadījumi arī Eiropas Savienības eh, vēsturē, ka ir rasti visnotaļ radoši risinājumi. Tas ir iespējams. Un to ir iespējams panākt arī ar kvalificētu vairākumu. Es domāju, ka mums eh, tagad, turpmākajās dienās, ir jāskata eh, iespējamie scenāriji. Pieņemsim, ka padomē neizdodas eh, nākt klajā ar piedāvājumu, kas notiek decembra Eiropa padomē, jau ir paredzētas citas svarīgas tēmas, kad darbu sāks īrijas prezidentūra, nebūs skaidrs, kā šis grafiks tālāk attīstīsies, un iespējams, ka sarunas atsāksies 13. gada rudenī, un mums varētu rasties problēmas ar īstenošanu saskaņā ar uh, esošo tiesisko pamatojumu, un tad vajadzēs rīkoties citādi. Kādas tad būtu sekas? Uh, Mēs varētu teikt, ka jā, ja nav skaidrs, kā tas viss attīstīsies, un vai nebūs kādu veto, tad jāteic, ka ir jāsāk sarunas no sākuma. 2009. gada aprīlī martā parlaments bija nācis klajā ar slēdzienu un tika jau paredzēts par eh, līdzīgām iespējamībām. Jau teicu, ka mūsu rīcībā ir iespējas, eh, mēs varam rēģēt uz daudziem scenārijiem, kurus mēs eh, šobrīd nevaram paredzēt, kas ir atkarīgi no padomas rīcības. Helga jau citēja pantus un eh, tika runāts par izcinājumiem saistībā ar pašu līdzekļiem. Un es domāju, ka ir iespējams nonākt pie saprātīga risinājuma, kurā ņemtas vērā arī parlamenta prioritātes. Ja dalība valstis saka, labi, lai tik sarunas cieš neveiksmi, tad es vēlēšu visiem daudz pacietības. Un uh, tad ir iespējami veto, un es eh, raudzīšos, cik tad ilgi šī procedūra ilgs. Un uh, jācer, ka dalību valstīm izdosies iegūt pietiekami balsu, lai mēs varētu atrisināt šo situāciju, un ka šī situācija neiestrēgs kaut kur parlamentā. Un uh, ka dalību valstis saņems atbilstošos uh, līdzekļus. Pieņemsim, ka padomē izdosies nākt klajā ar priekšlikumu mums, tad būs jānoskaidro, kāda tad būs procedūra sadarbībai ar parlamentu, vai patiešām būs situācija ar šo pēdējās nakts risinājumu, vai eh, tomēr būs arī mm, vēl arī kādas citas vēlākas sarunas. Jāteic, ka varētu tikt piedāvāt galotņu sanāksme ar parlamenta piedalīšanos un varētu tikt panākta starp institūciju vienošanās, kas nozīmētu daudz darba, un mums varētu vajadzēt pāris nedēļu, lai pārunātu visu detalizēti. 2005. gada decembra rezultāts parlaments eh, janvārī noraidīja, pēc tam mēs ar eh, Austrijas prezidentūru risinājām sarunas un mēnešu laikā sagatavojām tekstus, šķiet, ka tas bija Strasbūrā. Tas nozīmē, ka mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem, varbūt ne šodien, bet mums ir jāparunā, kur tad īsti ir parlamenta sarkanās līnijas vai padoms iespējamais piedāvājums mums šķista pietiekams, vai mūsu priekšlikumi ir pietiekami ņemti vērā, bet, ja padoms priekšlikums nav pieņemams, mēs zinām, ka sarunu iespēja ir maz, un mums būs jāieņem stingra nostāja Es domāju, ka frakcijām ir mierīgi jāpārskat iespējas, visi iespējamie scenāriji, tiem jāsagatavojas un eh, pēc tiem jāvadās. Raugoties ar kādiem priekšlikumiem, tad padomi dodas pie parlamenta. Paldies! Ļoti labi, paldies, dārgie kolēģi! Tas bija eh, ārkārtīgi svarīgi. Piedāvāju tagad slēgt šo jautājumu un Tagad pāriet pie balsojuma laika tiešā veidā, jo laiks mūs spiež. Un, un sākt ar ziņojumu numur 9. Ņemiet savus balsošanas sarakstus. 9. punkts. Ričards Ešvots, kurš pirms brīža bija šeit, bet vairs nav zālē. Iespējams, vajadzētu viņu brīdināt. Herkult Herkul 3 programma. Tātad šī Herkul 3 programma. Herkules. Visiem jums ir. Um, um, Visiem ir um, balsošanas kartes, vai varbūt nevienam nav. Nu, varētu mēģināt izmantot uh, metro biļeti iebāzt uh, aparātā. Nu, labi. Nu tā. Tie, kas pamet zāli, tiek aicināti to darīt klusam. Visiem tagad ir balsojuma saraksts. Ne? Nu tad mēs vispirms balsosim. Devītais punkts Ričarda Ašota ziņojums un pēc tam 19. jutas ziņojums. Un pēc tam par pārskaitījumiem. Varam? Labi. Ričarda Ašota ziņojums. 15. grozījums. Ingeborga Gresle. Eh, referents ir par. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Viens atturās. Pieņems. 16. grozījums. Jens Gajers. Referents ir par. Kas par? Pret? At, viens pret. Atturās. Pieņems. 8. Astotais, devītais, desmitais referenta grozījums. Varam ņemt kopā? Nu labi, tad astotais. Kas par? Kas pret? Viens, divi, trīs. Atturās? Paldies, pieņemts. Devītais referenta grozījums. Kas par? Pret? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši. Atturās? Pieņemts arī ar vairākumu. Desmitais referenta grozījums, kas par? Aha, kas pret? Liels vairākums atturās, noraidīts. Vai mēs varam Ingeborgas trīs grozījumus kopā ņemt? Nē, nu labi, tad 17. Ingeborga Gresle, referents par Kaspar, pret, atturās, pieņemts. 18. referents par Kaspar, pret, atturās At, viens atturās, divi atturās. Pieņems. 19. grozījums, tas pats autors. Kas pār? Pret. Attur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Atturās, pieņems. 11. referenta grozījums par. 1, 2, 3, 4, 5 pret. Vairākums. Atturās, Pieņemts. Es atvainojos, saka priekšstādātājs, noraidīts. Abi gaira grozījumi 20. 21. Varam ņemt kopā. 21. atsaukts, nu tad 20. gaira. Referents ir pret, kas ir par? Kas pret? 1, 2, 3. Atturās. Pieņemts. 22. Ingeborgas Greslis, eh, kas, referents par, kas par? Pret? atturās pieņemts. 23. atkrīt, 25. 25. Otrais apakšpunkts atkrīt, nē, nē, tas bija saistīts ar 23. bet 23. atkrīta. 25. kopumā referents pret Kaspar kas pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atturās. Vairākums ir par. Bet tas bija, nu tā, ar nelielu pārsvaru pieņemts. 12. referenta eh, grozījums atkrīt. 24. To nosēc 12. bet tā kā 12. atkrita, tad balsojam par 24. gaira grozījumu. Referents ir pret. Kas ir par? Paldies. Kas pret? Paldies. Vairākums par atturās pieņemts. 28. gaiva grozījums referents par, kas par, pret, atturās, pieņemts. 27. Inge, referents par, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 28. geira grozījums referents par kas par pret atturās pieņemts. Tagad par apsvērumiem. Varam ņemt visus referenta grozījumus. Nu, jā, jūs ļoti rūpīgi sekojat balsojumiem. Otrais. Kas par? Pret. Viens pret. Atturās. Pieņemts. Trešais. Kas par? pret atturās pieņemts arī ar mazāku vairākumu. Ceturtais, kas par pret atturās tas pats vairākums pieņemts. Piektais, kas par pret atturās pieņemts vienbalsīgi. Sestais, kas par pret atturās pieņemts Noraidīts. 14. Kas ir savietojams, bet nu, tas eh, jābalso. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Septītais referenta grozījums. Kas par? Pret. H. Man ir vēlme pārbaudīt. Elektroniskais balsojums par septīto referenta grozījumu. Nu, tad vispirms saskaitīsim elektronisko balsojumu, un pēc tam jūs pateiksiet eh, manuālo skaitīšanu. 11 par, 13, 13 pret, vai manuāli skaitījāt? Kas ir par paceļot rokas? 1, 2. Pieliekam vēl divus. Tātad 13 par. Kas ir pret manuāli? 1, 2, 3, 4, nu un galu galā mēs redzam, ka tas ir noraidīts. Nu tad mēs nepārbaudīsim pārbaudi. Noraidīts. Tas bija septītais grozījums. Par likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu pirmais referenta grozījums, kas par pret atvās pieņemts. 13. gaierā grozījums, kas ir savietojums, bet referents ir pret. Kas par? Pret atturās pieņemts arī. Beigu balsojums, kas par, kas pret, atturās, viens atturās, divi pret, pieņemts, divi pret, viens atturās. Visi pārējie ir par. Nu, lūk. Liels paldies! Un tagad pārējām pie Eiropas uzraudzības iestāde attiecībā uz tās mieras darbību. Um, Juta Hauga. Ceturtais grozījums referente. Kas par pret atvās pieņemts? Es varu ņemt visus trīs grozījumus, pirmo, otro, trešo kopā. Brīnums, jā. Kas par? Pret? Divi pret atvās pieņemts. Beigu balsojums, kas par? pret, divi pret, atturās, viens atturās, visi pārējie ir par. Pieņemts, sveicam referenti. Nu tad tagad mums ir pārskaitīju 20. punkts pārvietojumi, pārvietojumi pieprasījumi komisijai. Nav. Frančeska mums neko nepiedāvā. 21. punktā par citām iestādēm. Diemžēl mūsu referents par 2012. Eh, gada budžetu Fernandes nav šeit pašlaik, un tad es ātri iepazīstināšu jūs ar lietas būtību viņa vietā. Tas varētu notikt diezgan ātri. Mums vispirms ir revīzijas palāta, ir virkne pārvietojumu 4, 5, 6, 7, 8 kas ir vienkārši informatīva rakstura. Un pieņēmumā, nu tas ir tīri informatīvi, jo kompetences slieksnis budžeta komitejai nav sasniegts, bet mēs varam izteikt iebildumus, nu tā ir procedūra, kas tiek izmantota nekustamā īpašuma politikā, ja mēs nepiekrītam, uh, Un tad mēs varētu finanšu regulas 22. pantu izmantot, lai izteiktu iebildumus. Referentam nav iebildumu. Tad par šiem pārvietojumiem revīzijas palātai neizteikt iebildumus. Neviens neiebilst, labi. Tālāk mums ir tas pats reģiona komitejai. Tā tas ir, jā. Tā tad reģiona komitejai. Mums ir virkne pārvietojumu. Tas pats referents e, nepiedāvā izteikt iebildumus, nu un ja visi piekrīt, tad mēs sekojam referenta ieteikumiem un neceļam iebildumus. Tāpat man saka, ka attiecībā uz pārvietojumiem budžetā ekonomikas un sociālo lietu komitejas gadījumā, kas ir INF3 pārvietojuma pieprasījums, kas nav Kobu News izdevumā, bet tas jums ir ticis izplatīts. Mums ir tas pats, kas, eh, teiksim, gada beigās katrai iestāde veids šādas pārvietojumus. Referentam nav iebildumu, ja jūs piekrītat, piekrītat, tad mums nav iebildumu. Tagad nonākam pie pārvietojumiem saistībā ar parlamentu. Ir divi. Pirmais pārvietojums C8, kas attiecas uz Eiropas vēstures namu, bet Beigu termiņš a, ir decembris. Tas ir jutīgs jautājums budžeta komitejai, un es jums piedāvāju lēmumu par pārvietojumu pieņemt kādā no nākamajām sēdēm, vēl pirms 6. decembra, lai pats referents varētu iepazīstināt ar problēmu. Piekrītat? Jo es es eh, godīgi teikšu, neesmu materiāls izskatījis, un pēcpusdienā uzzināju, ka referenta nebūs, un tad, nu, šis pārvietojums ir domājis, ka nesaka, to, ka mums nav eh, pārvietojuma problēmas eh, sakarā termiņiem, kas beidzas, bet šeit mums nav tik strikti, mēs varam gaidīt līdz 8. decembrim, nākam nedēļ mums būs budžeta komitejas sēde un piedāvāja tad. Uh, Eh, to izskatīt budžeta komisijas sēdē nākamnedēļ. Savukārt mēs esam saņēmuši, un jūs esat saņēmuši, tas tika izplatīts vakar vakarā, eh, kobu ņūs tas nebija, eh, pārskaitījuma pieprasījums parlamenta gadījumā, kas ir diezgan steidzams. Es te varētu izteikt pārmetumus parlamenta dienestiem, ka mēs netikām savlaicīgi informēti, ka mūs informēja tikai pašās beigās. Uh, pārvietojums, kas nepieciešams, lai varētu atmaksāt ceļojuma izmaksas deputātiem līdz gada beigām. Referents ir pozitīvi noskaņots, lai mēs dotu zaļo gaismu šādam pārvietojumam mantojumam, bet eh, Dereks eh, Vons ir lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos tikai atgādināt kolēģiem, ka šī gada budžetā mēs iekļāvām 15% no budžeta pozīcijām rezervēs, kas kopumā bija aptuveni 12 miljonu eiro. Un eh, ierosinājums ir atbrīvot šīs rezerves 10 miljonu apmērā. Uh, Mēs iekļāvām šīs rezerves ar domu, ka mēs tās atbrīvot, ja vienotā darba grupa varētu identificēt eh, zināms ietaupījums, un eh, budžeta komitejas saņēma ziņojumus. Mēs zinām, kā mēs panāksim šos 5% ietaupījumu, bet mēs neesam droši, ka mēs esam tīri tehniski saņēmuši pašu ziņojumu. Mēs saņēmām pieprasījumu diezgan vēlu šodien un aicinām pārcelt šo jautājumu uz vēlāku laiku. Uh, taču tā kā tas ir steidzams jautājums, mums lēmums jāpieņem šodien, tāpēc es gribētu jautāt, cik steidzams patiešām ir šis jautājums. Alors, euh, notre... Nu, te ir tā. Mūsu referents Dereks Vons uzdeva praktiskas dabas jautājumu, vai zālē ir administrācijas pārstāvis, kas varētu atbildēt. Lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātāja kungs, tik tiešām. Situācija izriet no tā apstākļa, ka 15% apropriācija tikai ielikta rezervēs, budžeta novērtējums ir gada sākumā labi aprēķināts un 5% ekonomija, ko nu pat kā apstiprināja birojas, uh, nevar dot augļus citādi kā vien 2013. gadā, un ir acīm redzams, ka daļa no 15% ir nepieciešama, lai pabeigtu budžeta gadu, atmaksājot deputātu ceļojuma izdevumus. Mums ir zināmas grūtības ar vienu pozīciju, kas ir saistīts ar to, ka deputāti var iesniegt attaisnojošos dokumentus līdz 13, 30. decembrim N plus 1 gadā, un pagājušajā nedēļā mēs redzējām, ka pieplūda virkne pieprasījumu, kas attiecās uz 2011. finanšu gadu, un kur nebija pietiekami daudz pārvietoto apropriāciju. 2005. pozīcija, kur, saskaņā ar kuru mēs maksājām ceļojuma, atmaksājām ceļojuma izmaksas no vēlēšana apgabala deputātiem 4000 eh, eiro katram deputātam. Eh, pašlaik apropriācijas ir izsmeltas, un tas nozīmē, ka ir problēmas ar maksājumu veikšanu šajā pozīcijā ceļojuma izmaksas. Jā, paldies! Ja es pareizi jautāju Dereka Vona jautājumu, vai mums jāpieņem lēmums šodien, vai arī varam pagaidīt līdz nākamnedēļai? Tik tiešām, lai turpinātu maksāt, mums ir nepieciešams budžeta segums, kas būtu īpašs gadījums, eh, budžeta pozīcija 2005, kas pašlaik ir izsmelta. Uh, Ja mums nav šī budžeta seguma, tehniski administrācija nevarēs nedēļas laikā veikt eh, atmaksu uh, par deputātu ceļojuma izmaksām no viņu uh, eh, vēlēšana apgabaliem. Viena nedēļa, oho, dārgie kolēģi, godīgi, ja, ja būtu runa par to, ka kolēģi, un es arī, teiksim, netiek, um, nesaņem atmaksu līdz gada beigām, tad tas būtu delikāti. Ja tas de delikāti, ja tas ir uh, tikai nedēļas jautājums, tad es piedāvātu pārcelt uh, lēmuma pieņemšanu uz nākamo nedēļu. Labi? Jā, ja? labi. Tas atvecina problēmu. Paldies! Uh, Dereks ir apmierināts. Nu, ja vien nav runa par uh, to, ka mēs uh, saņemam līdzekļus jau rīt. Bon. Bien. Bon, non, je... Oui, girl. Ja? Perhaps... Nu, godīgi sakot, es domāju, ka jums kā komitejas priekšsēdētājam vajadzētu uh, nodot ziņu attiecīgajām iestādēm par to, ka nav pieņemami, ka uz galda nonāk šāds pārvietojuma priekšlikums eh, tai pašā dienā, kad ir jālemj par politiski delikātu rezervi. Nebūtu būt cits stāsts, ja šis jautājums būtu tīri administratīvs, taču te ir runa par politisku rezervi, un sagaidīt no mums, ka mēs šo, atbrīv, šo rezervi atbrīvosim, uh, Eh, saņemot informāciju dažas minūtes pirms sanāksmes sākuma, nu tas nav pieņemami. Tas ir mazāk pieņemami nekā. Tas ir sava veida ultimāts. Un ka pašiem eh, deputātiem būs jāsadz izmaksas, jā. Jūs esat apmierināts ar šo ziņojumu? Yes. Kleine opmerking. Ik had eigenlijk gehoopt dat het ging ook over de reiskosten naar straat. Jā, viena īsa piezīme. Es patiesībā cerēju, ka būs runa par ceļošanas izmaksām uz Strasbūru, tad bija sākotnējā vēlme. Es domāju, ka te būtu vērt runāt arī par vienas parlamenta mītnes kampaņu. Ļoti labi. Paldies, Hartung. Kā atvēlēt šo Pandoras lādi? Pūkstens sešos vakarā. Labi. Ļoti labi. Vienkārši ir vēl pēdējais punkts, ko es gribētu pieminēt šovakar. 23. punkts. Inga nav šeit pašlaik, bet tīri informatīvi. Komitejas informācija par komisijas deleģētajiem aktiem. Bien. Donc, euh, le point 23 est pour votre information. Euh, 23. tas bija jūsu informācija, jā. Citi punkti tad tiek pārcelti uz nākamo nedēļu. Es varu tikai izteikt nožēlu un lūdzu referentus mani atvainot, bet es slēdzu sēdi pulkstens 18. zālē. Es saglabāšu koordinatorus un viņu asistentus uz stundu. Paldies! Sēdi uz dažām minūtēm tagad pārtraucam. Bon, alors.